as our uh, chairman is uh, not present. Tā kā mūsu priekšsēdētāji šodien un rīt nebūs, sanāksmi šodien un rīt no rīta vadīšu es un arī mans kolēģis Kirpa, Kirkovkungs rīt pēcpusdienā. Pirmkārt, priekšsēdētāji paziņojumi. Man ir jums jānorāda, ka 20. punkts par ieguldījumu atdevis pārvaldību un uh, Papa Nikolau ziņojumu, kas ir mūsu rītdienas darba kārtībā, ir atcelts uz, pārcelts uz vēlāku laiku. Rīt no rīta deviņos mēs sāksim sanāksmi ar desmito punktu attiecībā uz vienošanos par partnerību starp uh, Eiropas Savienību un Indonēziju. Uh, Uh, šādu kārtību pieprasīja referents. Tad mēs turpināsim ar devīto punktu trešās valstis, kuru pilsoņiem šķērsojot dalību valstu robežas ir jābūt vīzām. Balsojums par 14. punktu noziedzīgi iegūt līdzekļu iesaldēšana, Makovejas kundzes ziņojums, notiks kā pēdējais uh, balsojums, arī referentes lūgums. Tālāk sarunas par MFF horizontālo regulējumu, Fontāna un Gijoma ziņojumi, kas bija 15. un 18. darba kārtības punkts, tuvojas noslēgumam, bet, diemžēl, darbs pie viņiem netiks pabeigts saulēcīgi, tāpēc par tiem nevarēs balsot rītdien, un šie abi balsojumi tiks pārcelti uz 14. gada janvāri. Pārējie divi ziņojumi par MFF, Marinesko un Džakolino ziņojums, ir pabeigti, tomēr grupu vairākums ir norādījuši, ka viņi vēlētos balsot par visiem četriem ziņojumiem kopā janvārī, kad būs pabeigtas sarunas par horizontālo regulējumu. Ja nav iebildumu pret šiem grozījumiem, tad darba kārtība tiks pieņemta. Neredzu, ka būtu kādi iebildumi, tātad darba kārtība ir pieņemta. Tālāk, man jūsu apstiprināšanai ir jānodot šādas koordinatoru rekomendācijas. Pirmkārt, referentu nozīmēšana Kinga Gala kā referente attiecībā uz Cepolu, Renātas Vēberas kundze attiecībā uz padomes nolēmumu saistībā ar politiskā dialoga sadarbības līgumu un attiecībā uz Kostariku, Gvatemalu, Hondurasu. Tālāk Fajonas kundze ir iecelta par referenti regulas projektam, ar ko groza regulu par trešajām valstīm, kuru valsts piedarīgajiem ir vajadzīgas vīzes, uh, šķērsojot ēs robežu. Ja nav iebildumu pret eh, šo koordinatoru ieteikumu, tad uzskatīsim eh, to par apstiprinātu. Neredzu, ka kāds iebilstu. Nākamais paziņojums. Papildus Libe kalendāram 14. Eh, gadam ir ieplānotas divas papildu sanāksmes 13. janvārī Strasbūrā Un 21. janvārī pēcpusdienā Briselē, kā arī 3. februārī Strasbūrā. Runājot par tulkojumu, šajā sanāksmē, šajās sanāksmēs nebūs pieejama dāņu valoda 16., 17., somu, igauņu, maltiešu un horvātu valoda arī būs savukārt pieejama. Tālāk eh, protokola apstiprināšana 3. oktobra sanāksmei un 17. oktobra sanāksmei. Ja neviens neiebildīs līdz rītdienas sanāksmes beigām, tad eh, augstāk minētie protokoli tiks uzskatīti par apstiprinātiem. Tagad es pāriešu pie piektā darba kārtības punkta un man ir liels prieks mūsu vidū sveikt vicepriekšsēdētāju Redingu viedokļu apmaiņai attiecībā uz stāvoklī krimināla tiesību jomā un Tieslietu un iekšlietu padomas darbu 5. un 6. decembrī. Redingas kundze, vārds jums. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ārkārtīgi gandarīta būt uh, šajā komitejā. Pagājušo nedēļu Es runāju ar jums par Nacionālās drošības iestādes jaunākajiem atklājumiem un par mūsu pilsoņu tiesību aizsardzību saistībā ar ASV, bet ne tikai. Un šodien es esmu priecīgi sākt ar mūsu iekšējo datu aizsardzības reformu. Mēs e, kopā esam noteikuši politisko darba kārtību Eiropā datu aizsardzības jomā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi gan mūsu pilsoņiem, gan mūsu uzņēmējiem digitālajā ekonomikā. Es varu tikai izteikt jums e, pateicību par jūsu spēcīgo balsojumu oktobrī. Mēs e, daudz ko esam kopā panākuši. Un Un tas būs ārkārtīgi svarīgi, jo plenāra sesijā balsojums notiks pirms ES apzināsies paveikto un ņemot to visu vērā. Es varu tikai paust nožēlu, ka mums uh, neizdevās panākt uh, izšķirošo nostāju tieslietu iekšlietu padomē decembrī. Es domāju, ka mēs ne tikai nepavirzījāmies uz priekšu, bet arī pat pakāpāmies atpakaļ. Un uh, vienīgais uh, solis uz priekšu ir Grieķijas prezidentūra. Grieķijas prezidentūra dātu aizsardzības reformu ir noteikusi par vienu no savām prioritātēm, un man ir pārliecība, ka tas uh, būs izšķiroši. Grieķijas prezidentūra vēlas martā panākt vispārējās uh, pieejas panākšanu, un es to pilnībā atbalstu. Es priecātos arī par to, ja parlaments mārta sesijā varētu par to runāt. Vēl es gribēju pieminēt vienu citu kopēju mērķi, pie kura mēs strādājam jau ilgu laiku, proti pie procesuālajām tiesībām. Mūsu procesuālās garantijas aizdomās turētajiem krimināla procesos mūs nodarbina kopš es eh, sāku eh, publisko uzklausīšanu, un es ceru, ka jūs virzīsieties eh, šajā virzienā. Daudz kas jau ir padarīts. Mums šobrīd ir pieņemts trīs direktīvas par tiesībām uz uh, tulkojumu uz eh, informāciju krimināla procesā par piekļuvi advokātiem ir stiprinātas um, un cietušo tiesības. Un es vēlējos pateikties arī uz komitejai par uh, pastāvīgo atbalstu. Mēs uh, ne tikai strādājam pie tā, bet arī esam panākuši ārkārtīgi būtisku progresu uz um, attiecībā uz uzklausīšanu krimināla procesā un uh, ir stiprināts arī nacionālās tiesības šajā ziņā. Decembrī es uh, nācu klajā ar jaunu mm, tiesību mm, pakotni. Pirmkārt, uh, nevainības prezumcija. Jūs zināt, ka tas izklausās uh, pašsaprotam, bet tā tas nav tai vienmēr būtu jābūt prokuratūrai, kas pierāda, ka aizdomās turētais ir vainīgs, nevis eh, aizdomās turētājiem ir jāpierāda, ka viņš ir nevainīgs. Un tā nedrīkstētu notikt, ja viņam nav bijusi tiesība piedalīties tiesas procesā. Un eh, nekādas secinājums nevar izdarīt arī no aizdomās turētā klusēšana. Tālāk eh, garantijas bērniem, kas ir iesaistīts krimināla procesos, uh, Jūs zināt, ka bērni nevienmēr apzinās savas eh, rīcības sakas, tāpēc nevajadzētu būt tā, ka ir ies, bērniem ir iespēja atteikties no advokāta. Viņam vienmēr ir jābūt advokātam. Viņiem ir jābauda arī citas garantijas, informēšana par viņu tiesībām. Uh, vecāku klātbūtne, īpaša aizsardzība brīvības laupīšanas gadījumos. Un uh, viņiem ir jānosa, jānosaka tiesības uh, baudīt uh, godīgu un objektīvu procesu. Līdzīgas garantijas ir jānodrošina arī citiem neaizsargātiem aizdomās turām, turamajiem. Te es runāju par cilvēkiem ar invaliditāti vai īpašām vajadzībām. Treškārt mēs piedāvājam direktīvu par pagaidu juridisko palīdzību, kas runās par procesu sākotnējo sadīt, tad, kad aizdomās turamajiem ir noteikts ar brīvības atņemšanu saistīts eh, drošības līdzeklis. Mēs gribam nodriešināt, ka Eiropas eh, āresta rīkojuma mm, sakā saistarētajiem ir pieeja juridiskai aizsardzībai, un vēl mēs vēlētos, lai dalībvalstis ņemtu vērā kopējas objektīvas eh, kritērijas, kad tās spriež vai persona ir eh, atbalsta tiesības juridiskās palīdzības saņemšanai. Dalībvalstīm ir jāizveido juridiskās sistēmas, kas stiprinātu savstarpējo uzvedību. Es zinu, ka ir jau pavēla stunda, bet es zinu, ka jūs komiteja sāks strādāt pie šīs jaunās priekšlikuma pakotnes un veidos uh, mantojumu uh, balstoties uz kuru nākamais parlaments sasaukums turpinās darbu. Runājot par eiro krāpšanas, apkarošanas un viltošanas apkarošanas programmu, es ceru, ka parlaments drīzumā apstiprinās savu nostāju un ka šīs direktīvas varēs stāties spēkā vēl līdz vasaras sākumam. Tas būs arī spēcīgs signāls ārējai pasaulē, ka Eiropas parlaments eh, strādā kopēju mērķu labā, lai aizsargātu eiro, mūsu budžetu un kopējos mērķus. Mums ir nepieciešams stiprināt juridisko ietvaru, lai apkarotu jaunas krāpniecības un eh, noziedzības formas. Un, ja mums tas neizdosies, tad uh, milzīgas uh, naudas summas nonāks noziedznieku rīcībā. Es sveicu arī jauno narkotiku apkarošanas politiku un apsveicu parlamenta referentes centienus panākt parlamenta nostāju pirmajā lasījumā narkotiku priekšlikumu pakotnē. Jūs zināt, ka komisija Eiropas semestra laikā ir izstrādājusi rezultātu tabulu, kurš salīdzina uzticamus un objektīvus datus par nacionālo tiesību sistēmu objektivitāti, un tā no vienāds perspektīvas raugās uz visām dalībvalstīm, kā arī sniedz pārskatu par uh, jur, nacionālo tieslietu sistēmu funkcionēšanu. Šis uh, rezultātu pārskats ir tikai informatīvs materiāls. Tas nav ne skaistam konkurss, ne arī objektīvs uh, uh, pārskats. Datus mēs esam saņēmuši no sepēži, jūs zināt, ka tā ir Eiropas padomas struktūra un no komisijas pētījumiem. Uh, Pagājušajā gadā mēs veicām sepešu datu salīdzinām pētījumu, un pēc trīs dalībvalstu pieprasījumu, kas ir arī Eiropas padomjas dalībvalstis, Spānija, apvienotā karaliste un Zviedrija, jūs zināt, ka pēc šo dalībvalstu iniciatīvas sepežu nevarēja ar mums parakstīt līgumu šīs valstis bloķēja šo procesu un apšaubīja tieslietu sistēmas rezultātu pārskatu, kaut arī vairums dalību valsts to atbalstīja. Vienlaiks mēs paralēli strādājam ar kontaktpunktiem tieslietu ministrijās un tieslietu sistēmā. Šobrīd mums ir izdevies šo bloķējumu atcelt un pārakstīt līgumu. Mani dienesti rītdien tiksies ar dalībvalsts kontaktpunktiem, lai uh, apspriest 2014. gada rezultātu pārskata. Jūs zināt, ka visus šos gadus parlamenta tiesību komiteja ir bijusi viens no galvenajiem spēkiem pa, iedzīvotāju tiesību aizstāvēšanā, un tas iekļauj arī pilsoņu brīvu pārvietošanos. Jūs zināt, ka vairākas dalībvalstis šo pamatiesību mēģina apšaubīt Komisijas nostāja par šo jautājumu ļoti skaidri. Mēs eh, uzstājam uz šo tiesību un to augstu vērtē mūsu pilsoņi visās dalībvalstīs. Pilsoņi brīvu pārvietošanos uzskata par visbūtiskāko tiesību, kas viņiem ir Eiropas Savienībā. Vēl mēs saskaramies ar publisku pārliecību, kas nav saistīta ar objektīvām lietām, bet zinām, ka daudzas dalībvalstis ir ārkārtīgi noskaņots pret, ārkārtīgi negatīvi noskaņots pret ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem, un tāpēc komisija pagājušajā nedēļā apsprieda uh, juridisko ietvaru brīvas pārvietošanās noteikumiem, kas dalībvalstīm ļauj cīnīties ar sociālās sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu. Un vēl mēs esam sagatavojuši piecu punktu rīcības plānu. Strādājam ar dalībvalstīm pie rokas grāmatas sagatavošanu par fiktīvām laulībām, lai vietējā un civilā administrācija, tad, kad eh, strādā šo problēmu, zina, kādas ir iespējas. Vēl mēs strādājam ar dalību valstīm, lai sagatavotu vadlīnijas par pastāvīgās dzīves vietas eh, noteikumiem, kas arī ir svarīgi sociālās eh, apdrošināšanas schēmās. Mēs esam Mm, sociālo iekļaušanu pasludināšu par vienu no sociālā fonda prioritātēm nākamgad. Domājam par to, kā pašvaldības var nodrošināt aizsardzības iespējas un domājam arī par to, ka nākamgada 11. februārī rīkosim mēriem konferenci, lai paskaidrot, kādas ir iespējas. Ne tikai juridiskā līmenī, bet arī sociālo fondu līmenī vienlaikus mēs esam domājuši par to, ka pašvaldības uh, var veicināt brīvu pārvietošanos un atbalstīsim to no fonda līdzekļiem. Padome ar lielu iekšlietu ministru vairākumu decembra padomē uh, pauda tam savu atbalstu, un tagad mēs sāksim īstenot uh, šo piecu punktu rīcības programmu. Vēl man ir liekas, liels prieks, ka es par to varu publiski runāt parlamentā, un es paļaujos uz to, ka jūs varēsiet manīt publikas izpratni un stingri aizstāvēt vienu no Eiropas pilsoņu visrūpīgāk lolotajām tiesībām. Es gribēju jūs informēt arī par eh, to, cik būtisks progress tika panākts eh, Romu sociālās iekļaušanas uh, programmā. Un jūs varbūt neticēsiet, bet padomi vienbalsīgi atbalstīja secinājumus par šo jautājumu 9. decembrī. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs sasniegums, un tas nozīmē to, ka nepieciešamība strādāt saskaņoti beidzot dalību valstīs ir vienprātīgi atzīta. Uh, Tas ir ne tikai komisijas panākums, kura šo priekšlikumu cēla galdā, bet tas ir arī parlamenta panākums, kurš vienmēr ir atbalstījis ES līmeņa vienot pieeju Romu sociālajai iekļaušanai. Jums pašlaik, kā parlamentam, tam ir jādod sava piekrišana, un es domāju, ka tas notiks ļoti ātri un bez liekām problēmām. Raugoties nākotnē, komisija ir iecerējis mārtā publicēt paziņojumu par ES tieslietu politikas uh, nākotni. Mēs uzskatām, ka diskusija ir jākoncentrējas uz strateģiskajām pamatnostādnēm, nevis uz mm, savu veidu iepirkumu sārakstu vai Ziemassvētku mm, dāvanu vēlmi sārakstu. Mums ir jādomā par tieslietu jomas nākotne, un nav nepieciešams uh, atlikt to šo diskusiju, jo mēs vairs neesam pirms Lisabonas laikā. Tieslietu sadarbība ir kļuvusi par ļoti normālu sadarbības jomu koplēma procedūrā, un mums tiešām ir jāizmanto tas mums par labu. Tāpēc uh, vidē termiņa Stokholmas programmas pārskatīšana arī parādās šis pats viedoklis. Gatavojot uh, komisijas paziņojumu, mēs esam uzsākuši uzklausīšanas uh, procesi, procesu, izmantojuši tieslietu kongresu Asīza Dažistis un uzklausījuši simtiem pilsoņu, un es pateicos arī visiem parlamenta locekļiem, kuri iesaistījās šajā notikumā. Mēs visi gaidīsim jūs to pašo ziņojumu par to. Un tālāk par tiesiskumu. Kā ir teicis prezidents Barozu savā uzrunā par savienības stāvokli komisija, uh, gatavo ziņojumu, kurš e, tiks publicēts 2014. gada pavasarī. Un komisija ir sagatavojusi arī asīs dažas cīs e, paziņojumu. Es domāju, ka jūs par to visu esat dzirdējuši Mišāla kunga ziņojumā par pamatiesībām un šī publiskā uzklausīšana būs ārkārtīgi svarīgs solis ceļā uz šī ziņojuma tapšanu. Tāpēc priekšsādātāja kundze, es eh, ļoti ceru uz jūsu atbalstu, kurš ir bijis ļoti auglīgs un ceru, ka turpināsies. Paldies, vicepriekšsēdētājs kundze. Mans ir saraksts ar kolēģiem, kuri vēlētos izteikties. Pirmkārt, eh, vārds koordinatoriem. Manā sarakstā ir Sargentīni kundze un Kirkofa kungs. Tālāk referents datu aizsardzības jomā Albrehta kungs. Un tad ir virkne runātāji, kas jau ir lūgusi vārdu Sipels kundze, Latfordas kundze, De Jongas kungs, Goncas kundze, Bronsa kungs un Intveldes kundze. Jā, es jau minēju jūsu vārdu, Intveldes kundze, tāds ir runātāju saraksts, un es došu vārdu katram kolēģim uz divām minūtēm, lai mēs ievērotu mums atvēlēto laiku. Sergentīnī kundze kā koordinātori vispirms. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu izteikties par tiesiskās palīdzības priekšlikumu, un es augstu vērtēju to, ka ir progress šajā jomā. Taču es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, kas notiek manā valstī, Nīderlandē, kur juristi šobrīd ir izgājuši ielās un protestē pret līdzekļu samazinājumu tiesiskajai palīdzībai Nīderlandē. Un uh, Nīderlanda savā veidā rada piemēru, tā ļoti ievērojami ierobežo līdzekļus šai jomai. Un uh, tiesnešiem ir grūti tikt galā ar to darbu, kas ir radies daudzo gadījumu dēļ un daudzo līdzekļu samazinājumu dēļ. Līdz ar to valsts eh, tieslietu ministrs ierosina, ka aizdomās turamie. Nē, es eh, runāšu nīderlandiski, saka runātāji, jo man tas ir pārāk juridisks temats. Tātad, uh, aizdomās turamais var vērsties ar apelāciju augstākā instancē, bet uh, viņš nonāks ieslodzījumā pat neraugoties uz to, ka šī apelācija vēl tiek skatīta. Tas ir jautājums par tiesībām un procedūrām, un es nesaprotu, vai komisija, kas skata viņa priekšā esošo priekšlikumu, uh, Uh, nevarētu reaģēt un, un uh, iestāties par aizdomās turamo cilvēku tiesību uzlabošanu. Kirkofa kungs, paldies priekšsēdētāji. Un paldies komisārs kundze. Iesākumā vēlos norādīt, ka mani iedrošināja dažas eh, komisāras piezīmes attiecībā uz komisijas gatavību palīdzēt dalību valstīm. Tāpat man ir prieks par to, ka mūsu starpā valda vienprātība attiecībā uz Romu cilvēkiem. Bet es vēlētos komisārai jautāt pirmkārt, vai viņa domā, ka viņas nesenajos paziņojumos attiecībā uz apvienotās karalistes paziņojumu par cīņu pret labumu meklētājiem uh, kur apvienotā karaliste iznīcinot pārvietošanās brīvību, vai šie paziņojumi ir vērsti uz uh, iedzīvotāju viedokļu ietekmēšanu par Eiropas Savienību un dalību tajā. Otrakārt, nesen bija diskusijas par saskaņotu kriminālo sankciju piemērošanu, piemēram, instrumentu failos, kriminālās sankcijas pret eiro, viltošanu un tā tālāk. Uh, Vairums politisko grupu nevēlas harmonizētu pieeju sodiem, vai komisija varētu komentēt šo pieeju saskaņotajiem failiem, un kas komisijai liek domāt, ka dalība valstis un iedzīvotāji varētu vēlēties, lai Eiropas Savienība iejaucas šajā jomā. Kirkofa kungs, tālāk Albrehta kungs. Paldies! Un pirmām kārtām es gribētu pateikties par visaptverošo pa pašreizējās situācijas pārskatu krimināla tiesību jomā. Es domāju, ka minimālo standārtu pieņemšana ir solis pareizajā virzienā. Tas ir ļoti labs pasākums un labi, ka tiek ierosināti jauni pasākumi. Es vēlētos, lai mēs turpinātu darbu, cik vien drīz iespējams tāpat kā mēs pieņēmām Eiropas izmeklēšanas orderi, un, eh, protams, ka no tā izriet vajadzība pēc eh, vairāk minimālajiem standartiem krimināla tiesību jomā. Runājot par datu aizsardzību, es vēlos paust eh, arī savu kolēģu vārdā nožēlu par to, ka padomei neizdevās panākt mandātu sarunām par datu aizsardzības reformu pakotni, uh, un līdz ar to regulējums un direktīva par datu aizsardzību arī ietilps šajā jautājumā, un mēs kā parlaments esam gatavi sākt sarunas, cik drīz vien iespējams. Mēs vēlamies panākt progresu, cik drīz vien iespējams, un es joprojām raugos uz uh, padomi. Un domāju, ka tai vajadzētu ņemt vērā mūsu nostāju, jo mēs par to balsojām gandrīz vienprātīgi. Uh, un šī pozīcija uzlabo komisijas ierosinātās sistēmas un ņem vērā dažādās bāžas, par kurām ir runāts arī padomē. Tāpēc es esmu mazliet vīlies, ka padome nepauda atbalstu un es esmu gatavs paust uh, opozīciju padomē un vēlos uh, palīdzēt, cik vien ātri iespējams nonākt tajā punktā, no kura mēs varam atsākt sarunas. Tālāk es gribu runāt par Eiropas datu aizsardzības uzrauga iecelšanu. Esmu satraukts, jo dzirdu dažādas baumas un eh, normāli mums vajadzētu saņemt informāciju par to, kāda ir situācija ar šo nomināciju un kāds ir kandidātu saraksts. Bet vai komisārs Šefkovičs ir kompetents e, šajā jomā? Es gribētu lūgt e, komisiju sniegt e, informāciju parlamentam par šo situāciju. Paldies Albrehta kungam, tālāk vārds Sipels kundzei. Paldies. Es vēlētos īsumā izteikties par trim aspektiem. Pirmais ir procedurālās tiesības. Es pateicos komisijai par turpmākajiem priekšlikumiem, ar kuriem tā ir nākusi klajā, bet eh, pievērsīšos arī tam, ko sacīja Argentīnī kundze. Es domāju, ka ir svarīgs aizvien ciešāka sadarbība starp policiju un tieslietu sistēmu un ir ārkārtīgi nepieciešams, lai mēs visi procedurālo tiesību jomā uzlabotu apsūdzēto aizdomās turamo tiesības un nebūtu pieļaujams, ka no dalību valstu puses šajā jomā tiek runāts par kaut kādiem budžeta samazinājumiem, tāpēc um, Ir labi, ka komisija izsaka priekšlikumus, un es ceru, ka ar tiem tiks panākts progress. Pāris vārdos par pārvietošanās brīvību. Pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā ir patiešām viena no būtiskākajām pamatvērtībām, kas mums vispār ir, un tas, ko mēs līdz šim esam dzirdējuši no apvienotās karalistas un Vācijas, manuprāt, ir nepieņemami un būtībā neattiecas uz lietu. Mums nav problēma ar pārvietošanās brīvību, mums nacionāli nav problēma arī ar Romu pieplūdumu. Uh, Nē, ir dažas atsevišķas valstis, un šajās valstīs atsevišķi reģioni, kuros ir šis cilvēku pieplūdums, un eh, te varētu būt runa par finansiālu atbalstu, es to varu teikt par Vāciju, kur eh, zināms kopienas ir pārslogotas, un uh, netiek pieprasīti tikai Eiropas sociālo fondu līdzekļi, bet gan pašu Eiropas Savienības valstu līdzekļi. Uh, kas ir eh, uzņēmušas atbildību par Eiropas Savienības pamatvērtībām. Un visu beidzot, jūs jau par to runājāt, Redingas kundze, ASV drošības aģentūra un datu aizsardzība. Es piekrītu Albrehta kungam, eh, klīst eh, pamatīgas baumas par to, ka šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, kad ir 43 pieteikumi, no tiem ir palikuši tikai 5 Un tagad atkal ir baumas, ka neviens netiks nominēts, vai arī tikai trīs kandidāti, un tas man šķiet eh, nepieļaujami no diviem aspektiem. Pirmkārt, tas, ka ir tikai baumas pieejamas, un uh, tiek runāts par to, ka ir vajadzīga persona, kas uh, varētu būt īpaši draudzīgās attiecībās ar ASV. Nu, es to nevaru izvērtēt, jo tās ir tikai baumas. No otras puses klīst baumas, ka uh, tiks nākts klajā tikai ar trim vārdiem, tikai ar trim personām. Un eh, es neuzskatu, ka trīs nominācijas ir attiecīga, pietiekami laba izvēle, un es ceru, ka jūs, Redingas kundze, varēsiet skaidrot šo situāciju un ka šīm baumām nevajadzēs apstiprināties. Paldies, Sepels kundze, Latfordas kundze. Pateicos priekšsēdētāji. Vai es vispirms varētu uzdot jautājumu par ierosināto direktīvu attiecībā uz procesuālajām tiesībām, kurās ir iekļauts priekšlikums, ka nedrīkst skārt uh, tiesības uz klusēšanu? Šķiet, ka ir vairākas dalību valstis un apvienotā karaliste ir viena no tām, kurās uh, pastāv uh, zinām apstākļi, kuros šīs klusēšanas tiesības var skārt. Un te ir jāpiemina Strasbūras tiesa un lieta, kas tika skatīta 2001. gadā pret apvienoto karalisti. Tur tika konstatēts, ka tieši apvienotā karaliste ir panākusi atbilstošu līdzsvaru šajā jautājumā. Tur ir norādīts, ka šādai situācijai vajag pieiet ļoti piesardzīgi, taču gadījumā, uh, ja tas ir nepieciešams, tad to var darīt, lai izvērtētu prokuratūras uh, sniegtos pierādījumus. Vai komisija ir nākusi klajā ar kādu priekšlikumu par to, ka šīs klusēšanas tiesības nekādu nevarētu skart? Un vai tas varētu būt pretrunā ar Strasbūras tiesas spriedumiem? Vai arī komisija ir ņēmusi vērā šos Strasbūras eh, spriedumus, jo ir vairākas dalība valstis, kas labprāt izmantotu tiesību aktu iespējas. Otrakārt, mēs šobrīd strādājam pie uh, jauna ziņojuma. Es cieši sadarbojos ar ēnu referentiem attiecībā uz Eiropas ārestu orderi, un jums droši vien bija iespēja sekot līdz šim darbam. Viena no idejām, kuras mēs ierosinām, un par kuru mēs komisijai lūksim izstrādāt leģislatīvu priekšlikumu, iespējams horizontālam pasākumam, ir aptvert visus savstarpējās atzīšanas instrumentus, piemēram, pamatojumu attiecībā uz atteikumu pamatiesību jomā, konsultāciju procedūru tieslietu iestāžu starpā dažādās dalību valstīs, juridisko kompensāciju procedūras un tā tālāk. šos jautājumus vajadzētu skatīt ilgu laiku pirms sākt runāt par arestu orderu kā tādu, vai komisijai ir viedoklis par horizontālo pasākumu īstenojamību, vai tā ierosina šādus horizontālos pasākumus pārrobežu atzīšanā. Paldies, tālāk vārds Dejonga kungam. Ehm, Paldies, priekšētāji. Visu pirmkārtām vēlos atbalstīt, teicu, ka Sažentīnī kundze par uh, situāciju Niderlandē ar procesuālām tiesībām un tiesisko palīdzību. Tā ir ļoti smaga situācija, un es ceru, ka Redings kundze ir gatava reaģēt uz to. Otra lieta, par ko vēlējos runāt. Cik es sapratu no pašziņas līdzekļiem šodien, Nīderlande, vai precīzāk, Rumānija ir pieņēmusi tiesību aktu, kas norāda, ka korupcija vairs nav krimināla noziegums. Tas ir ļoti interesants gājiens. Un kā tas ietekmēs mūsu sadarbību, piemēram, brīvu pārvietošanos un šīs sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un jautājumus par to, vai varas iestādes šī valstī ir korumpēts vai nē. Un kā komisija ir rīkojusies saistībā ar šo notikumu? Un pavisam īsi vēl viens komentārs. Eiropas prokurors es esmu redzējis komisijas paziņojumu par šo jautājumu, bet eh, Kāds ir jūsu vērtējums, Edīnas kundze, par to, kas notiek padomē un kā tas varētu darboties pilnvedotas sadarbības ietvaros, ja šis uh, jautājums tiks pieņemts un kāds ietekmēs darbību Eurojust, jo visi šie jautājumi ārkārtīgi sarežģīti un grūti. Un noslēgumā par ko, ko teica Kirkhofa kungs par minimālajiem soda mēriem. Mēs par to jau parlamentā esam runājuši. Mēs atzīmējam, ka komisijas priekšlikums varbūt nav ļoti labi pārdomāts un būtu labāk, ja komisija mums atsūtītu kādu jaunu darba dokumentu par to, kā notiks tas, ka komisija, kā komisija skatās, ka varētu būt tiešām harmonizēti minimālie sona bēri. Paldies. Reiz Hurts kundze, lūdzu. Jā, paldies. Ļoti daudz, kas jau ir teikts, un bijuši daudz jautājumu, man ir tikai pāris papildus jautājumu. Viens no tiem ir, nu, es pilnībā piekrītu jums, ka krimināla tiesība jau lauks ir ļoti būtisks, domājot par savstarpēju uzticību un arī ļoti būtisks domājot par sadarbību dalību valstu vidū. Vai jūs domājat paplašināt pamatiesību aģentūras mandātu, piemēram, ka varētu sagatavot regulārus ziņojumus par uh, situāciju Eiropas Savienībā vai atsevišķās dalību valstīs? Otrs jautājums saistīts ar paziņojumu par tiesiskumu, par kur arī jūs runājāt, un jūs teicāt, ka tas būs sagatavots pavasarī. Uh, Parlaments vēlējās šādu mehānismu jau redzēt labu laiku apakaļ. Un es vēlētos uh, uzzināt precīzāku datumu, kad šis paziņojums tiks publicēts. Un varbūt precīzāks jautājums būtu, vai parlaments šī sasaukumā varēs uh, paust savu viedokli par šo nu, piemēram, ja tas būs marta sākumā, ja tas būs vēlāk, tad tas mums nebūs iespējams. Tādēļ es vēlētos vairāk uzzināt par to, kad tieši tas varētu notikt. Paldies, Bronskungs, lūdzu. Paldies. Komisārs Kundze minēja procedūrāls izmaiņas Eiropas arestu orderī, piemēram, par tiesisko palīdzību Bet viena lieta, kas vispār nav apsvērta, ir iespēja tiesai valstī, no kuras tiek lūgta izsūtīšana, izsvērt kritiski pierādījums un noraidīt šādu orderu pamastojoties uz to, ka nav pietiekam daudz pierādījumu. Manā valstī pirms Eiropas arestu orderu tiesai bija iespēja to atteikt, ja netika sasniegts tāds pats eh, pierādījums standarts kā krimināla tiesā bet acīm redzot, Eiropas arestu orderī pierādījuma trūkums nav pamatojums tā noraidīšanai. Jūs teicāt, ka brīvu pārvietošanās ir viena no visaugstāk vērtīt vērtētajām tiesībām, kas ir Eiropas pilsoņiem. Kad tas notiek starp uh, līdzīgas pārcības valstīm, tas varbūt nebūtu tik ietekmīgi, bet ja tas notiek starp valstīm, kur IKP uz iedzīvotāju atšķirās par trīs reizes, nu, tā ir recepte, ar kuru pārtikusi valsts tiek būtībā grauta. Un valsts, no kuras izceļo, sāk secināt, ka ir ļoti daudz cilvēku aizbraukuši. Man ir ļoti grūti noticēt, ka Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņi uzskata, ka pārvietošanās ir tik būtiska, ka tā būtu būtiskāka par pamat politiskajām brīvībām, piemēram, pulcēšanās un izteikšanās brīvību. Un politiskās klases cilvēki vēlās, protams, lai būtu darba spēks, bet viņi nevēlās, lai tam būtu tiesības izteikties. Paldies, Intraudas kundze. Jā, paldies, priekšādātājs kundze. Man ir tikai pāris īsi jautājumi. Pirmām kārtām jau man ir prieks par eh, to, ko jūs teicāt par piecu gadu programmā. Tāpat varu atbalstīt tos kolēģis, kas runāja par, par Eiropas datu aizsardzības uzrauga nominācijām. Uh, Mums ir jāprecizē šī situācija un kāda procedūra tur tika ievērota. Otrs jautājums ir par parlamenta lūgumu attiecībā uz Ločekas kundzes ziņojumu, proti lūgums par LGBT tiesību uh, cilvēku tiesību ceļa kārti. Es ceru, ka mums tas tiks nodrošināts pēc iespējas ātrāk. Tie neatsāto tiesu lietā ir bijuši labi nolēmumi gan Eiropas un valstu līmenī, bet es domāju, ka to nevajadzētu atstāt tiesu ziņā. Mums ir jāpieņem politiski lēmumi arī pašiem šī jautājumā. Un pēdējais jautājums, un domāju, ka varbūt tas uh, gluži neiekļaujās jūsu portfelī, bet tas ir par caurskatāmību un piekļuvu dokumentiem. Varbūt tas nav tieši jūsu kompetencē, bet eh, es uzskatu, ka tas ir mūsu visu atbildība nodrošināt to, ka ir patiešām caurskatāmības kultūra, un tas ir būtiski arī jūsu politiskajai jomai, jo tas ir kā viens no instrumentiem, ar kuriem nodrošināt demokrātijas darbību, un es vēlētos uzzināt, kā jūs raugāties uz patreizējo situāciju, uz eh, to strupceļu, kurā esam, un ko jūs varētu piedāvāt, lai mēs no tā izkļūtu. Paldies! Paldies, Bavers kundze, lūdzu! Köszönöm szépen, elnök asszony, én egy másféle kérdést szeretnék itt megnyitni. Paldies! A mindennapi... Man arī ir jautājums, ko vēlos uzdot. Tas... Ikdienā aizvien biežāk mēs eh, saskaramies ar dažādām prasībām, un ļoti bieži mēs vēlamies eh, panākt Eiropas mēroga risinājumus, jo īpaši lielu uzmanību vajadzētu pievērst bērnu tiesībām. Mēs ļoti labi zinām, ka bieži vien dažādu valstu piederīgie uh, Ehm, šķīras eh, un eh, bērni nonāk sarežģītā situācijā. Tieslietu ministrija man eh, uzdeva jautājumu par to, vai Eiropas Savienības plānos ir izstrādāt, ir, ir iestāties Eiropas padomes līgumā, kurā šāds regulējums tiek izveidots, uh, proti, kā jānotiek uh, šīm, uh, šai saskarsmēji starp uh, vecākiem dažādās valstīs, jo Lisabonas nolīgums šo jomu galīgi neregulē, tāpēc es vēlētos par to jautāt komisijai. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Möglichkeit der. Liels paldies! Liels paldies par to, ka mums ir iespēja noturēt šādu diskusiju. Arī man būtu viens jautājums no vienas puses par to, kas attiecas uz jauno Eiropas datu aizsardzības uzraugu. Par to gan jau tika uzdot vairāk jautājumu, bet labprāt gribētu zināt, kāda ir situācija šajā jomā. Otrakārt, kā virzās uz priekšu priekšlikums par datu aizsardzības regulu? Es domāju, ka šeit ir gūtas jaunas atziņas un gribētu zināt, kā padome ar to tur, turpinās strādāt tālāk, jo e, varbūt e, ir padomā jau arī kaut kāda laika apvāršņa. Un treškārt e, jautājums par Eurojust un Eiropas prokuroru. Arī te gribētu zināt, kāda ir nākotnes perspektīva, ņemot vērā jaunākās tendences padomē. Uh, to, kas ir uh, spriests par uh, Eiropas uh, prokuroru, par sadarbību. Varbūt ir kāda informācija par to, kā šo jautājumu labāk risināt, lai mm, gūtu dalību valstu atbalstu. Paldies! No Paldies! Deputāti vairs jautājumus nevēlas uzdot, tādēļ došu vārdu vicepriekšētājai lai būtu iespēja atbildēt uz jautājumiem. Jā, jautājumu bija ļoti daudz, bet nu, šoreiz mums tiešām ir vairāk laika un es eh, centīšos atbildēt pēc iespējas labāk. Runājot par tiesisko palīdzību. Es centos izteikties ļoti precīzi priekšlikumā, kuru uh, esmu arī iesniegusi. Un nevēlējos iet pārāk tālu, iejaucoties dalību valsts konkrētajās lietās. Tādēļ es koncentrējos uz tām jomām, kur tiesiskā palīdzība ir visloģiskākā un visbūtiskākā, lai spētu rast uh, kādu vienošanās starp parlamentu un padomi, jo, ja ja es eh, skatītos to no ideālists viedokļa, tad visas padomu būtu viensprātis pret to. Tas, ko es iesniedzu, bija ar tādu domu, lai nodošanos, ka tiem, kam tas ir visvairāk eh, nepieciešams, proti cilvēkiem, kas tiek aizturēti, lai procesa sākumā, eh, tas ir pilnīgi saprotami un Eiropas arestorderis, jo jūs tad ja esat spiest pamest valsts tādu rezultātā, lai visi šie jautājumi tiktu nosakt. Tas bija mans galvenais uzdevums. Kirchhoff kungs par uh, pabalstu un meklēšanas turismu nu, šo jautājumu minēja arī citi deputāti. Nu, atgriezīsimies uz zemes. Komisija izmantojot dalībvalstu sniegtos datus, uh, veikusi analīzi, lai pārliecinātos, vai ir šāds pabalstu turisms, un ja ir, tad cik liels tas ir. Un es varu izteiktos visnotaļ vienkārši, bet jums jau ir mans sagatavotais ziņojums, un tur ir visas detaļas redzamas. Bet vispārīgi runājot, jūs redzat, ka pabalsti uh, ir galvenokārt vienā dalībvalstī, 85 pat vairāk procenti š, no, tur tiek piešķirti šīs valsts, valsts piedarīgajiem. Un ļoti neliels apjoms, 0,4 līdz 2,4% apjomā eh, tiek piešķirts Eiropas pilsoņiem. Un tas arī ir atkarīgs no dalībvalsts, protams, un kādēļ tā? Tādēļ, ka lielākā daļa Eiropas pilsoņu, kas izmanto brīvs pārvietošanās iespēju, izmanto to nevis, lai atrastu darbu. Tas ir pilnīgi skaidrs. Lai strādātu. Tad jūs sapratāt, ko es vēlējos teikt. Un citās dalībvalstīs, kas iespējams saistīts ar īpašām attiecībām ar trešo valstu pilsoņiem, summas, kas tiek piešķirtas trešo valstu pilsoņiem, ir līdz pat desmit reizēm lielākas nekā tās summas, kas tiek piešķirtas Eiropas valstu valstu piedarīgajiem. Es esmu atzinusi, ka varētu būt šādas problēmas dalībvalstīs, kas eh, sakņojās nacionālajos tiesību aktos, jo dažos no tajiem ir nodrošināta iespēja cilvēkiem, kas ierodas šajā dalību valstī, kas nav viņu izcelsmes eh, dalību valsts, iegūt pabalstus jau no pirmās dienas. Direktīvā tā nav norādīts, direktīvā ir pilnīgi skaidri ierakstīts, ka pilsoņi, kas vēlas palikt, tādi Eiropas pilsoņi, kas vēlas palikt, viņiem ir jāpierāda, ka viņiem ir pietiekoši ienākumi. Tā kā lielākā daļa grūtību rodās no ļoti labvēlīgiem tiesību aktiem pašās dalībvalstīs, un tie nav Eiropas sagatavot tiesību e- akti, jo sociālie pabalsti tie tiek regulēti ar nacionālajiem tiesību aktiem, un tādēļ es aicināju dalībvalstis ļoti nopietni paskatīties, kas īsti nestrādā viņu sistēmē, kādu iemeslu dēļ, tā esam ierakstījuši arī savā ziņojumā, uh, un aicinām viņus atgriezties uz zemes un risināt šīs problēmas tur, kur tās tiek konstatētas. Tādēļ arī iekšlietu ministru sanāksmē man bija liels prieks par to, ka bija tikai viena pati dalībvalsts, kas aicināja grozīt direktīvu par brīvu pārvietošanos. Pārējās dalību valstis aicināja sniegt palīdzību, ja tā tiek izmantota ļaunprātīgi, un to arī komisija ir gatava darīt un ir iesniegusi attiecīgus priekšlikumus. Tā par kriminālu sankcijām. Es joprojām atceros, ka pirms uh, noklausīšanās iepazinos ar uh, uh tiem dokumentiem, kas tika skatīti, krimināla tiesībās. Nu, tur viss saistījās ar represīviem mēriem, un tas ir saprotami, jo viss tika darīts, neiesaistot starp citu Eiropas parlamentu, jo tas notika pirms Lisabonas līguma pieņemšanas. To darīja tikai ministri. Tādā mentalitātē pēc 11. septembra notikumiem. Tā kā bija ļoti daudz represīvu instrumentu, kas pa lielam līdz šim nav īstenoti, jo tie nebija labi sagatavot, piemēram, nebija ietekmes izvērtējuma, nebija parlamenta viedokļu, ar to nesadarbojās un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to eh, šie piedāvājumi nebija īstenojami. Līdz ar to vienā brīdī bija nepieciešams nodrošināt arī šī līdzsvara otru pusi, proti procesuālās tiesības krimināla tiesvedībās. Ja jums ir represīvās tiesības, tad ir jānodrošina tiesības arī aizdomās turētājiem, līdz uh, tiesu process ir noslēdzies. Un virzoties uz savstarpēju atzīšanu, savstarpēju uh, uzticību, mēs to visu esam eh, darījuši. Tāpat ir jādomā tomēr par eh, subsidaritāti, juridisko pamatojumu un tieši ar šādu pieeju arī Eiropas komisija ir sagatavojusi savus priekšlikumus, domājot tātad par pieejamo tiesisko pamatojumu. Tika jautāts arī par izmeklēšanas orderi, tas ir viens no jautājumiem, kur vajadzēja meklēt līdzsvaru ar procesuālajām tiesībām. Es neesmu pie šī jautājuma strādājusi. Tā arī ir doma, kas bija radīsies pirms eh, Lisabonas līguma, un palsot šo dokumentu ir skaidrs, kas tur īsti nav pareizi. Un man ir liels prieks par sagatavoto tekstu, un esmu pārsteigta, uh, kādēļ parlaments eh, ir pieņēmis to, ko ministri ir piedāvājuši. Es to īsti nesaprotu, bet lai nu būtu kā ir datu aizsardzība un one-stop shop, jā, es zinu par eh, visu ir skatīts no augšu uz leju, nu, pa kreisi un pa labi, tāpat arī padomē. Un tas nozīmē, ka padome ir gatava pieņemt lēmumu, bet eh, visu arī vienlaikus ir sarežģījusi. Protams, būtu ļoti vienkārši atgriezties pie šī darba, kas padomē tika darīts jau īrijas prezidentūras laikā, un tad pastīties uz to, kāds ir parlaments, eh, parlamenta lēmums, un tad eh, domāt par to, vai padome spējas vienoties ar parlamentu par šo jautājumu. Es uzskatu, ka tas ir iespējams, jo mums nav nepieciešams jaunas diskusijas, jo viss ir izdus, izdiskusēts datu aizsardzības jomā. Mums ir vienkārši jāpieņem lēmums, vai mēs varam piekrist vai nevaram. Nākamā prezidentūra, Grieķijas prezidentūra ir izvirzījusi datu aizsardzību par vienu no prioritātēm un ļoti labvēlīgi skatās uz šo jautājumu, tādēļ es uzskatu, ka to ir iespējams atrisināt. Un uzskatu, ka Eiropas parlaments arī var nodrošināt palīdzību padomēji šī kontekstā. Bija jautājumi arī par Eiropas datu aizsardzības uzrauga nominācijām. Uh, Es arī esmu dzirdējis visu šīs baumas, kas klīst. Varu atbildēt tikai šādi. Nominācijas procedūra joprojām turpinās, un saprotiet, es nevaru detalizēti komentēt joprojām norisošas procedūras. Data aizsardzības uzraugs ir neatkarīgs un šī neatkarība ir ierakstīta līgumā. Un viens no iemesliem, kādēļ es kā komisāri neizvēlos šo uzraugu, ir, lai nodrošinātu neatkarību. Un komisāri, kas atbildīgi par datu aizsardzību, mm, nu, viņai nav teikšana šī procedūrā, lai nebūtu eh, nekādas ietekmes un būtu nodrošināta Uh, procedūras neatkarīgums. Vai šis, ja šis jautājums tiks skatīts kolēģijā, es jebkurā gadījumā iestātos par risinājumu, kurš nodrošina neatkarību un neat, neatkarību datu aizsardzības uzraugām. Šobrīd procedūra turpinās, esmu pārliecināti, ka mans kolēģis Šefkovičs kungs dara visu tā, kā tas būtu jādara. Tāpat kā Sargentīnī kundze, arī Sipels kundze teica, ka laikos, kas ir ļoti smagi dalību valstīm, nevajadzētu mazināt tiesības kā minimums tās būtu jāsaglabā patreizējā līmenī. Un tieši to arī mēs cenšamies izcelt savā darbībā, cerot, ka dalību valstīs būs iespēja saglabāt pašas būtiskākās lietas un varbūt tās, kas nav tik eh, svarīgas, no tām varētu arī atteikties, ja ir nepieciešami kaut kādi samazinājumi. Jūs runājāt par brīvu pārvietošanos un teicāt, ka tā ir pamatiesība Eiropas pilsoņiem. Tā ir. Un tā arī pilsoņi uz to raugās. Paskatieties kaut vai uz Eirobarometru metra rādītājiem. Viņi uzdod jautājumus uh, mūsu pilsoņiem, un jūs varat redzēt, kādas ir tās vērtības uh, viņi vērtē visaugstāk. Un brīva pārvietošanās uh, to min teju visi. Tātad tā ir ne tikai pamatiesība, bet arī kā uztverta pamatiesība. Un jums ir pilnīga taisnība. Problēmas koncentrējās atsevišķos reģionos. Tādēļ arī es aicinu nelielu pilsētu un ciematu mērus uz šo konferenci, lai padomātu par to, kādas ir iespējas, kādi ir nosacījumi un kādi ir finanšu resursi, kurus būtu iespējams izmantot. Šajā ziņā ir ļoti daudz mītu, tādēļ ir nepieciešams attiecīgi reaģēt, un es esmu saņēmusi arī vēstules no dažiem no šiem mēriem, kuri lielā labticībā cenšas rīkoties, bet bieži vien viņiem neizdodas, jo tā nav horizontāla problēma, tā ir koncentrēta atsevišķās vietās. Ja paskatāmies horizontāli, tad tas cilvēks skaits uz valsts iedzīvotāju skaitu ir ļoti maz, bet ja saliekam šos cilvēkus visus kopā vienā vietā, tad var redzēt, ka šī problēma nu, diena ir ļoti būtiska. Latfordas kundze runāja par klusēšanas tiesībā. Šis ir ļoti delegāts jautājums. Nevainības prezumcija tiesības klusēt. Tas viss ir vienā tiesība aktā. Un par spīti Eiropas cilvēktiesību tiesas standartiem nav pietiekama apsūdzēto un aizdomās turamo aizsardzība praksē. 11 dalību valstis ir pārkāpušas nevainības prezumciju no 2007. līdz 2012. gadam kopumā 25 gadījumos. Un tas ir tikai aizberga redzam, redzamais gals, jo pirms tas nonāk Eiropas kopienas tiesā šī problēma ir katrā ziņā ļoti liela. Un tas par spīti tam, ka Eiropas Savienības dalībvalstu tiesību akti jau paredz zināmu nevainības prezumcijas aizsardzību. Mēs skatām tikai atsevišķus nevainības prezumcijas aspektus, neskatām tur to, kas ir saistīts ar materiālajām krimināltiesībām, piemēram, par tiesībām iepazīstināt ar pierādījumiem. Mūsu eksperti ir ņēmuši vērā gan uh, kontinentālo tiesību, gan sakšu tiesības un cenšas piedāvāt kaut ko, kas ir īstenojams. Jautājums par Rumāniju un tur nesen pieņemto tiesību aktu, ar kuru mm, korupcija vairs nav uzskatāma par noziegumu. Nu, to mēs skatīsim, sagatavojot eh, CMA ziņojumu, kurš tiks publicēts janvārī, un var teikt, ka mēs esam ļoti noraizējušies par to, kas notiek eh, Rumānijā saistībā ar korupcijas apkarošanu. Gens kundze uzdeva jautājumu, vai mēs vēlamies paplašināt mandātu Eiropas pamatiesību aģentūrai, iekļaujot arī kriminālu nodarījumus. Nu, komisija ir piedāvājusi paplašināt uh, šīs aģentūras kompetenci ietvaru, un parlaments ir atbalstījis komisiju šajā jautājumā. Padome vienprātīgi ir lēmusi nepaplašināt pamatiesību aģentūras mandātu. Tādēļ šis jautājums ir jāuzdod padomēji. jautājums par tiesiskumu. Jūs labi zinat, ka par to atbild Barozo kungs eh, sadarbībā ar mani, bet eh, galvenā atbildība ir viņam par šo jautājumu. Mēs pie tā strādājam. Barozo kungs mums laik saka, ka pavasarī, pavasarī, nu tas jau ir tāds ļoti elastīgs elements ziemeļu valstīs, tas ja pienāk vēlāk, dienvidu valstīs tas jau tūlīt būs klāt. Nu, es pieņemu, ka Barozo kungs uz to skatās kā dienvidnieks. Un, ja jūs satiekat uh, priekšsēdētāju, lūdzu sakiet viņam, ka arī jūs vēlties uh, dzirdēt atbildi pēc iespējas ātrāk. Manuprāt, mēs esam tuvu rezultātam, un katrā ziņā šis jautājums par to mēs runāsim tuvākajā laikā. Es redzu, ka Bronsa kunga vairs nav zālē, tādēļ uz viņu jautājumiem droši vien neatbildēšu. Intvelds kundze ziņojums par ceļu kārti par LGBT tiesībām Jau vairākus gadus es cenšos nodrošināt sistemātisku jauno Eiropas Savienības tiesību aktu atbilstību Eiropas pamatiesību hartas 21. pantam. Es varu minēt vēl vienu piemēru, piemēram, kur tiek uh, direktīva, kur tiek runāts par uzturēšanās atļaujām un tam līdzīgi, mēs tur esam iekļauši arī seksuālo orientāciju, kā vajāšanas mērķi, un tas ir kā iemesls uh, pieprasīt patvērumu saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem, jo sistemātiski, ja kas, ko piedāvā kāds no komisāriem, tiek analizēts, un mēs rīkojamies tā, kā ir nepieciešams. Tāpat arī ļoti rūpīgi mēs īstojam LGBT tiesības jau spēkā esošu likumu ietvaros. Piemēram, nodarbinātības līdztiesības direktīva, saistībā ar kuru mēs uzsākām vairākas pārkāpuma procedūras tieši šī jautājuma kontekstā. Uh, Mēs ļoti regulāri runājām ar dalību valstu, ar dalību valstīm, kad tās vēlējās liek cilvēkiem, kas eh, ir homoseksuālās attiecībās brīvu pārvietošanos. Nu, jaunajās tiesība akti par, piemēram, laulību mantu Mēs esam nodrošinājuši neitrālu definīciju, ja dalībvalsts pieņem šādu laulību, tad citai dalībvalstī nav tiesību nepieņemt šādas laulības laikā radušās sekas. Es eh, šos gadījumus minēju arī Hāgas konferencē, visus šos jautājumus, ko esam iekļauši, mēs to esam iestrādājuši sistemātiski visos politikas līmeņos. Piekļuva dokumentiem, es eh, zinu, ka ir atšķirīgi viedokļi dažu Eiropas parlamenta deputātu starpā, un arī starp parlamentu un mūsu institūciju. Es eh, nevēlos iejaukties šajā jautājumā, bet reizēm tas tik tiešām ir ārkārtīgi delikāts, un es eh, ļaušu, lai par to runā mūsu eksperti, ar kuriem jums ir dialogs. Bauers kundze runāja par ārkārtīgi grūtu jautājumu pat ja viņa vairs nav zālē, vēlētos atbildēt uz to, jo es uzskatu, ka tā interesē ļoti daudzus kolēģis, proti par uh, bērniem šķiršanās gadījumos. Ļoti bieži mūsu kompetences ir ļoti ierobežotas. Esmu sastrādājusies ar vairākiem tieslietu ministriem sarežģītās pārobežu lietās, par kur, kurām saņēmu informāciju, un reizēm šis dialogs ir uh, devis rezultātus, reizēm ne. Uh, Vosakunga jautājums, manuprāt, es uz to jau esmu atbildējusi, gan par datu aizsardzības, uh, par EPPO, jo Jakulino kungs ir ieradies vienmēr bija skaidrs, ka EPPO projekts radīs diskusijas. Tiem, tas jau bija skaidrs tiem, kas rakstīja līgumu. Jo tur tika uh, rakstīts, ko darīt, ja nebūs vienprātības par šādu priekšlikumu. Jūs noteikti zinat, ka dažas dalībvalstis de facto atsakās no šī projekta apvienotā karalista Dānija un Īrija citas dalībvalstis spriež par šo Eiropas prokuroru priešlikumu. Ir tādas, kas ir noteikti par, ir tādas, kuras noteikti vēl padomās. Domāju, ka šī diskusija vēl turpināsies. Krieķis prezidentūra arī ir minējusi šo jautājumu savu prioritāšu sarakstā. Līdz ar to Grieķijas ministrs ar to strādās un centīsies panākt vienprātību. Ja tas neizdosies, tad tiks izmantots nākamais solis, kā tas ir paredzēts 86. pantā, tātad uh, uz pastiprinātu sadarbību ar mazāku dalībvalstu skaitu. Un esmu pārliecināta, ka mums noteikti būs vairāk kā deviņas dalību valstis, kuras vēlēsies uzsākt šādu sadarbību. Paldies! Paldies, viceprezidente, par šīm detalizētajām atbildēm. Es redzu, ka Gomeses kundze ir lūgusi vārdu, bet uh, es lūdzu, lai jautājums būtu īl, uh, ļoti īss. Komisāra Redenga, es gribēju jums uh, jautāt, kāpēc jūs mums sakāt, ka uh, pretkorupcijas ziņojums ir apdraudēts. Mēs eh, bijām gaidījuši, ka tas tiks publicēts jau šogad. Es atvainojos. Es tā neteicu. Es tā sadzirdēju. Nē, nē, es atbildēju, ka pretkorupcijas eh, ziņojums ir Mālstrēmas eh, kundzes ziņojums. Jautājums, ko es uzdevu, bija par uh, Eh, jautājums, uz kuras atbildēju, bija par Rumāniju un par to, ka Rumānija ir noteikusi, ka eh, korupcija vairs nav administratīvas pārkāpums. Tas ir divas dažādas lietas. Un eh, jau es teicu, ka es esmu nobažījusies par to, kā dažās dalībvalstīs cīņa pret korupciju nenotiek tādā veidā, kā tai vajadzētu notikt. Bet es neko neteicu uh, par uh, Cecīlijas Mālstrēmas um, dokumentiem. Tas ir kaut kas pilnīgi cits. Es par to negribēju neko arī teikt, jo es nezinu, cik tālu tas ir pavirzies priekš. Paldies, Redingas kundze, paldies, kolēģi! Nu, jūs vienmēr esat uh, ļoti lētni gaidīt mūsu komitejām. Tagad mums darba kārtībā ir jautājums par uh, cepal mītni. Un tā kā Ungārijas ministrs, kur mēs šeit uh, bijām uzaicinājuši, ir ieradies, ir ieradušies arī kolēģi, es domāju, ka mēs varētu turpināt uh, mūsu darba kārtību, jo pretējā gadījumā man nāktos mūsu sanāksmi pārtraukt. Ask the minister to take uh, its seat. Sagaidīšu līdz visi ieņem savas vietas. let people who wish to leave the room to leave the room and then we can continue. Tiem kolēģiem, kas vēlas atstāt zāli, es ļaušu to izdarīt un lai paliek tie, kas to vēlas. Nākamais punkts eh, darba kārtībā ir CEPAL aģentūras mītne. A, 16 szokott lenni. Most próbáljuk Uh, as you know, does it work? As you know, Sapol is now located in Bra Kā jūs zināt, Cepol uh, šobrīd atrodas Brānshilā, apvienotajā karalistē, un apvienotās karalistes valdība ir paziņojusi, ka 2014. gadā tā slēgs aģentūras mītni un neturpinās tās darbību padome. Uh, 8. oktobrī pieņēma lēmumu, ka tās ieteiktā jaunā cepala mītne ir Budapešta, Ungārija, un 25 uh, dalībvalstis ir sagatavojušas leģislatīvu priekšlikumu šādam solim, tāpēc mēs esam aicinājuši Ungārijas ministru Šandoru Pintāru uz uh, mūsu komiteju, un mēs priecājamies, ka viņš ir pieņēmis šo uzaicinājumu. Tomēr Mm, lēmumu ir iespējams pieņemt tikai koplēmumā, parlamentam un padomēji, kuriem ir kopīgas pilnvars pieņemt šādus lēmumus, mēs esam aicinājuši juridisko dienestu īsumā paskaidrot juridisko atzinumu, kuru Lībe komiteja lūdza sagatavot šajā jautājumā, un vēl mēs priecāmies uzklausīt arī Lietuvas prezidentūru par to, kā uh, padome plāno turpināt strādāt šajā virzienā un kādos termiņos. Un pēc juridiskā dienesta un ministra uzstāšanās es eh, ļaušu deputātiem uzdot jautājumus. Un es eh, priecājos, ministra, ka esat pieņēmis mūsu uzaicinājumu. Es eh, vādu sanāksmes darba angļu valodā, bet Tagad, eh, lai uzrunātu jūs pārgaizu ungāru valodu. Liels paldies priekšsādētājiem! Liels paldies jums par eh, doto iespēju mm, pastāstīt eh, par Ungārijas valdības priekšlikumu sniegt mītni policijas akadēmijas vajadzībām. Uh, pastāstīšu jums arī atsevišķas lietas, kas nav gluži saistītas ar šo priekšlikumu. 1990. gadā un 91. gadā, laikā, kad Ungārijā notika milzīgas pārmaiņas, es biju policijas akadēmijas uh, vadītājs, un mēs saņēmām milzīgu palīdzību no Beļģijas, Nīderlandes un arī atsevišķām kaimiņu valstīm no Austrijas, Šveices Un tikai pateicoties šim atbalstam bija iespējams veikt eh, policijas eh, reformas Ungārijām. Un kad tika formulētas jaunās cerības, kas tika izvirzītas attiecībā uz policiju, Daudz tika runāts par to, ka policijai ir jābūt spējīgai izpildīt eh, demokrātijas kritērijas, un mēs nonācām pie secinājuma, ka tas ir iespējams tikai tad, ja policijā tiek veikti um, pietiekamā apjomā izglītošanas pasākumi. Tajā skaitā arī par Eiropas vērtībām. Uh, Un viens no šiem pasākumiem bija tāds, ka ik viens pilsonis uh, nonācis grūtībās, varētu sagaidīt, ka policija viņam nepieciešamības gadījumā palīdz. Kā arī tas, ka uh, par vienādiem noziegumiem visi likumpārkāpēji tiek uh, sodīti vienādi. Nu, tāpēc mums izdevās uh, formulēt attiecīgas uh, prasības policijai, uz kurām balstījās arī apmācības kritērija. Es gribēju jums pastāstīt uh, šīs subjektīvās atmiņas no manas pieredzes, jo es gribēju uzsvērt, ka Ungārijā Eiropas vērtības mums ir izdevies īstenot. Mēs uh, esam bijuši ārkārtīgi interesēti un angažēti, lai mm, īstenot šos Eiropas vērtības, un tieši tāpēc vēlamies Ungārijā uzņemt uh, Eiropas policijas akadēmiju. Komisija, padome un arī jūs, Eiropas parlamenta deputāti, 2012. gada uh, 19. jūlijā pieņēmāt kopīgu rezolūciju, kurā bija skaidri pateikts, ka ir vairāki kriteriji, kas ir jāizpilda, lai kāda valsts varētu pieteikties decentralizētas aģentūras uh, mītnes uzņemšanai. 2000 Nu, trešā gada decembrī, faktiski gandrīz pirms desmit gadiem, valsts un valdību vadītāji lēma par to, ka lēmumos pār aģentūru mītnēm priekšroka ir jādod tām valstīm, kas Eiropas Savienībai pievienojās 2004. gadā vai vēlāk. Budapešta ir izpildījusi visus kritērijus, arī objektīvos kritērijus, kas minēti kopīgajā deklarācijā Mēs izpildām arī kritēriju saskaņā ar kuru priekšroka ir dodama jaunajām dalībvalstīm, jo tajās aģentūra mītnes vēl nav dibinātas, un tāpēc mēs iesniedzām pieteikumu uzņemt cepalmītni. Ja jūs paraugāties uz Budapeštas uh, kandidatūru, tad jūs redzat, ka mēs esam apkopojuši mūsu priekšrocības, vieglu piekļuvu pilsētāju lieliskus, eh, lieliskas iespējas īrēt birojas. Priekšrocības eh, aģentūras darbiniekiem, izglītības iespējas darbinieku bērniem, kā arī uh, piekļuvi veselības aprūpei un darba tirgumu. Jātalán egy ilyen képzésnek a levezénylésére és fenntartására. Vai Budapesta ir piemērota kā mītnes vieta tālāk izglītības aģentūrai? Es teiktu, ka pierādījums šeit ir tas, ka Centrāla Eiropas uh, policijas akadēmija 1993. gadā tika izveidota sadarbojoties Austrijai un Ungērijai, un šī policijas akadēmija saukta par NEPA. MEPA strādā kopš šī laika, un šobrīd eh, tā ir ļoti laba starptautiskā reputācija. Vēl es gribēju pieminēt ILEJO starptautisko likuma piemērošanas akadēmiju, kuru mēs esam dibinājuši sadarbībā ar ASV, un kopš 1995. gada šī akadēmija ir uzsākusi darbību, sniedzot uh, izglītības iespējas uh, augstiem valsts ierēģiem no 28 valstīm un ir bijuši pat ES dalībvalstu iekšlietu ministri, kas uh, ir studējuši Ilējā e un pēc tam baudījuši spožu karjeru. Vēl es gribēju piebilst, ka Ungārijas eh, Cepol ir Cepol tīkla dalībniece un eh, līdz šim ir nevainojami darbojusies. Runājot par starptautiskiem preses izdevumiem, piemēram, Economist. Šis žurnāls starptautiskā aptaujā ir konstatējis, ka dzīves eh, kvalitāte Ungārijā ir ļoti augsta, ka Budapešta ir eh, inovatīvāko lielpilsētu top simtniekā. Tālāk paraudzīsimies uz eh, transporta savienojumiem. Uh, Cik viegli ir nokļūt Budapeštā no nu, Londonas, mums ir ikdiena desmit tiešie lidojumi. Te jūs redzat uh, sārakstu ar visām Eiropas Savienības galvaspilsētām. Jūs uh, redzat, ka ir piecas uh, valstis, kurām nav tiešo lidojumu ar Budapeštu, bet no Ljubļanas uz Budapeštu ir iespējams pietiekami ātri nokļūt ar automašīnu. Tālāk nākamās policijas akadēmijas mītne atradīsies uh, pilsētas centrā un uh, tikai 22 uh, km no līdostas, tāpēc tur būs iespējams nokļūt ar sabiedrisko transportu. Šī ēka atradīsies pilsētas ļoti dinamiskas attīstības centrā, kur ir opera, daudz teātri. Uh, lielisks uh, transports, uh, kas uh, centru savieno ar citām pilsētas daļām. Un vēl es gribēju jums pastāstīt par uh, to, ka mm, šī mītne atradīsies netālu no metro. Tas bija pirmais metro Eiropas kontinentā, kas uzsāka darbību 1898. gadā Protams, ka vagonus mēs esam nomainījuši, bet metro joprojām paliek vecākais Eiropas kontinentā. Vēl Budapešta piedāvā ļoti daudz uh, labu iespēju iepirkšanās, iespēju un izklaides iespēju. Un būtībā šis centrs atradīsies uh, tādā teātra rajonā. Un tur ir daudz teātra papildus eh, valsts operē. Ēka atrodas valsts pieminekļa aizsardzībā. Pašlaik ir pilnībā eh, rem, renovēta, arī visas mēbeles ir pilnīgi jaunas, un tajā ir pieejama visa nepieciešamā tehnika. Viss, ko varat iedomāties. Ēku cepolu rīcībā mēs nododam bez atlīdzības un tas pārsniedz pat uh, CEPOL pašu izvirzītās prasības. CEPOL rīcībā ēka tiks nodota uh, 2014. gada 31. augustā, un ēkas uzturēšanas izmaksas uh, komunālie maksājumi un apsardzes izmaksas tiks uh, sektas no Ungārijas valsts budžeta vismaz desmit gadu garumā. Uh, ir vismaz 200 nu, tūkstoši eiro, ko Ungārija, ar kuriem Ungārija atvieglo ES budžetu. Un runājot par brīvā laika pavadīšanas izmaksām, papildus teātrim un citām izklaidēm, mākslai, mūzikai, mēs varam piedāvāt arī lieliskas iespējas nodarboties ar sportu spēlēt um, basketbolu, handbolu, tenisu, visus iespējamos uh, sporta veidus, sārcelšanu, un jūs redzat arī slaidos, uh, cik um, jauki izskatās tālpas, kas um, tiek piedāvāts mūsu uh, sporta centros. Papildus tam mēs esam gatavi parakstīt arī vienošanos par mītni un balstoties uz to cepal darbinieki baudīs eh, diplomātisko imunitāti un mēs garantēsim arī ierastās eh, diplomātiskās privilēģijas. Un vēl viens jautājums par darbinieku ģimenēm. Tās Budapeštā jutīsies lieliski, kur viņu bērni mācīsies un studēs. Budapeštā ir daudz skolu, kas piedāvā izglītību vācu un angļu valodās. Ir uh, arī bērnu dārzi, mākslas skolas. Bērniem mm, vecumā no 6 līdz 14 gadiem uh, Jūs redzat šajā slaidā, cik daudz skolu Budapeštā ir, kas piedāvā apmācību angļu, vācu, franču un spāņu valodā. Arī universitātēs ir iespējams apgūt kursus vācu un angļu valodām. Runājot par veselības pakalpojumiem, Budapeštas tūmā atrodas liela vispārējā slimnīca un daudz citu veselības aprūpes iestāžu. Un, ja cepāla darbinieku ģimenes locekļi vēlēsies strādāt, arī tad mēs piedāvājam daudz iespēju, jo pie mums atrodas daudz starptautisku uzņēmumu, pārstāvniecību, finanšu institūciju kuros cepolu darbinieku ģimenes locekļi var strādāt, sazinoties angļu valodām. Kopumā es gribēju teikt, ka mēs varam piedāvāt kritēriju izpildi, atbilstību padomis un parlamenta gaidām, kā arī padomis uh, ekspektācijām. Ungārijā līdz šim nav bijis uh, decentralizēto aģentūru mītņa, un es gribēju atgādināt, ka padomu mūsu kandidatūru ir atbilst, atbalstījusi vienbalsīgi. Es ceru arī uz jūsu atbalstu. Es labprāt jums vēl parādītu nelielu animētu filmiņu par to, kā mēs pārbūvēsim šo ēku lai nodrošinātu to, ka cepal tiek pie ārkārtīgi skaistas ēkas. Uh, akkor uh, még egyszer köszönöm a uh, miniszter úr hozzászól. Vēlreiz visiem paldies. Paldies arī ministriem par paskaidrojumiem. Un tagad mēs gribētu dot iespēju deputātiem uzdot jautājumus, jo ministram pēc pieciem būs jādodas projām. Tāpēc es tagad došu vārdu deputātiem, pēc tam juridiskajam dienestam un vēl pēc tam Lietuvas prezidentūrai. Manā sarakstā ir Gēnces kundze, uh, Dievs Demēra kungs, Baueris kundze, Tavāreša kungs. Un, bet vispirms Miss Genca. Paldies, priekšstādātāji. Es turpināšu angliski. No vienas puses es uh, gribēju apsveikt jūsu priekšlikumu. Man bija liels prieks redzēt šeit uh, manu pilsētu ar visām tās priekšrocībām, ko Budapešta var sniegt uh, ES aģentūrām. Tāpēc es uh, šo kandidatūru atbalstu, bet mans jautājums ir par politisko atbalstu, uz kuriem balstās jūsu priekšlikums. Mēs no premjerministra nesen esam dzirdējuši, ārkārtīgi daudzus izteikumus pret Eiropas Savienību, kurš ir uzsvers, ka Eiropas Savienība ir Ungāru un Ungārijas ienaidniece. Un tagad man ir liels pārsteigums dzirdēt, ka Budapešta vēlas, lai aģentūra atrastos tur. Tas, protams, ir jauki, bet uh, man tik pretrunīgus vērtējumus ir grūti saprast, un es īsti nesaprotu, kā šie izteikumi savstarpēji sadar kopā. Jūs šeit eh, pieminējāt arī bāžas, kas tika paustas Lībe komitejā par demokrātiju un tiesiskumu nesenajā Ungārijas valdības eh, darbībā. Un vēl izskanēja, ka šāds jautājums par to, vai lēmums aģentūras mītni izvietot Budapeštā, Ungārijā ir vislabākais. Es ceru, ka nākamās Ungārijas uh, valdības ieguldījums demokrātijas veicināšanā būs labāks. Un es uh, saprotu, ka šis nav īstermiņa lēmums, bet ja jūs varētu pa šie jautājumi pakavēties, es būtu jums par to ļoti pateicīgi arī juridiskais dienests eh, sniegs uh, savu atzinumu vēlāk. Tas, protams, ir atsevišķs jautājums, bet es gribēju paust arī zināmas bažas par procedūru, kādā lēmums tika pieņemts uh, padomē, neiesaistot parlamentu un attiecīgo parlamentu komiteju. Tas varbūt ir cits jautājums, bet par to mēs arī vēlāk runāsim. Dievs, Demērkungs. Paldies priekšsādātājiem! Kad es eh, pieteicos runāt Es eh, drīzāk biju plānojis izteikties pēc juridiskā dienesta, bet eh, ja jūs dodat man vārdu tagad, tad es saku paldies ministram par sniegto informāciju un gribēju teikt, ka man ir zināmas bažas par procedūru, kādā tika pieņemts lēmums, tāpēc es labprāt izteikšos pēc juridiskā dienesta. Paldies, eh, Dievs Demērkungs, kungs, Bauers kundze. Paldies, ministra. Paldies par eh, sniegtajiem skaidrojumiem, un es atvainojos, ka es ierados nedaudz vēlāk šajā sanāksmē, jo man paralēli jāstrādā citā komitejā, kur notika arī balsošana. Man ir e, viens jautājums sas, par e, lēmumu pieņemšanas procedūru. Ja es pareizi saprotu, te mēs runājam vēl tikai par priekšlikumu, nevis par lēmumu pieņemšanu, tāpēc man rodas jautājums, tieši kādā lēmumu pieņemšanas stadijā mēs esam? Uh, jo eh, raugoties uz eh, komitijas, eh, komisijas priekšlikumu, tas šķiet svarīgs jautājums. Paldies, Baueris kundze, Balaša kungs. Paldies, ministra. Es gribēju atbalstīt uh, Diesu Demeres kungu par Eiropolu ziņojumu un Jautājumā par cepo mītnes izvietošanu es labprāt uh, uzklausītu juridiskā dienesta atzinumu. Iespējams, ka es pieteikšos uh, runāt arī pēc viņu atzinumu paušanas. Es labprāt gribēju izteikties gan kā ēnu referents uh, Eiropol priekšlikumā, gan arī gan kā rezolūcijas eh, gatavotājs par situāciju ar demokrātiju un tiesiskumu Ungārijā. Man ir jāatzīst, ka procedūra ir visai mulsinoša. Mēs eh, pēc brīža uzklausīsim juridiskās detaļas, bet situācija ir tāda, ka Eiropas parlaments vēl nav pieņems lēmumu par Eiropolu un mēs joprojām domājam par to, vai ir nepieciešams Cepol un Eiropol apvienot vienā mītnē. Es kā ziņotājs esmu pret to, tieši tāpat kā manas politiskās grupas vairākums, jo tas pavērtu ceļu Cepol izvietošanai Budapeštā, nevis kaut kur citur. Es, eh, protams, par to priecātos, jo Budapešta ir brīnišķīga pilsēta, bet kopumā Eiropas eh, Savienības eh, institūcijām ir savstarpēji jāsadarbojas, un Eiropas komisija jau ir uzsākusi juridisko procedūru. Padome par to jau ir panākusi vienošanos, bet mums ir jāievēro arī juridiskie noteikumi, uh, Un tāpēc man ir viens jautājums jums. Vai jūs neuzskatāt, ka komisijas priekšlikuma juridiska apdraudēšana, ņemot vērā to, ka citā sanāksmē tika teikts, ka padomas lēmums bija tehniski un juridiski neadekvāts, ņemot vērā to, ka jūs uh, esat uh, nepildījuši pienākumu pienācīgi sadarboties ar Eiropas komisiju, vai jūs piekrītat un saprotat tam, ka šī lēmuma pieņemšanā, kā koplā, koplēmuma procedūrā ir jāiesaista arī parlaments? Un jūs, vai jūs neuzskat, ka būtu jāsagaida uh, ziņojums par tiesiskumu un demokrātiju Ungārijā? What has been located in Budapest, and it is not in our report. Mēs jau neiebilstam pret cepālu mītnes izvietošanu Budapeštā, bet apvienoto nāciju ziņojumā ir lasāms, ka cilvēktiesību īpašais komisārs norāda, ka policijas spēku pasivitāte uzbrukumos pret minoritātēm Ungārijā apdrauda uzticību Ungārijas policijai, policijai. Un tāpēc, ministri, es gribētu, lai jūs mums pastāstat, kādā ziņā Ungārijas policijas uh, reputācija kas tika apšaubīta šajā ļoti būtiskajā ANO ziņojumā, ir uzlabojusies. Ja tā nav uzlabojusies, ko jūs plānojat darīt? Un ko jūs plānojat uh, darīt, lai izmantotu cepalu iespējamo mītni kā līdzekli, lai uzlabotu Ungārijas policijas rīcību uzbrukumos mi minoritātēm. Paldies, Tavareškungs! Kā jau mēs eh, dzirdējām pēc ministra atbildes uz jautājumiem, mums būs iespēja uzklausīt juridiskā dienesta nostāju. Tavareškungs, jā, es tieši vēlējos sacīt, ka mums ir jāuzklaus juridiskais dienests, jo mums ir eh, jānoskaidro juridiskās nianses, pirms mēs uzklausām ministru. Vai tas ir tas lēmums, ko jūs šobrīd pieņemat, priekšstādātājs kundze? Jā, es vispirms vēlējos dot vārdu ministram, lai viņš atbildētu uz jautājumiem, tad mēs uzklausīsim juridisko dienestu, un eh, tad eh, tiks uzdota virkne jautājumu juridiskajam dienestam, kā jau kolēģi sacīja, zinot to informāciju, ko juridiskais dienests mums sniegs, un pēc tam komentēs arī Lietuvas prezidentūra ar tās kompetenci saistītos jautājumus padomē. Vispirms ļausim ministram Pinteram uzdot, atbildēt uz viņam uzdotajiem jautājumiem, ja jūs neiebilstat, ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Ja es. Eh, jā, tad, kad es klausījos jūs uzdotajos jautājumos, es īstenībā priecājos, jo uh, Nevienā jautājumā netika apšaubīts tas, vai Budapešta vispār ir piemērota Eiropas Policijas akadēmijas mītnes pilsētai. Neviens neapgalvoja, ka Budapešta nav izpildījusi kritērijus. Un eh, tika skaidri norādīts, ka lēmumu pamatā tieši bija kritēriji kuriem uh, jūs arī piekritāt un ka šie kriteriji tika izpildīti, bet es, protams, atbildēšu uz jūsu konkrētajiem jautājumiem, sākšu ar Gancas kundzes uzdoto. Viņa jautāja, vai iekšlietu ministrs bauda politisko uzticību. Es varu atbildēt apstiprinoši. Es patiešām baudu politisko atbalstu no visām parlamenta un arī ārpus parlamenta partijām tam, ka Cepol jeb policijas akadēmija varētu ierasties Budapeštā. Katram Eiropas iedzīvotājiem gribas maksimālu drošību, un, kā jau es sacīju, Cilvēki vēlas justies droši visā Eiropā, gan mājās, gan citās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tas ir iespējams tikai tad, ja policijā strādājošie iegūst līdzvērtīgu izglītību. Tas ir mūsu izejas punkts, un visas politiskās pārtejas tam piekrīt. Tāpēc es varu ar lepnumu paziņot, ka mēs baudām simtprocentīgu politisku atbalstu mūsu plānam šo izglītības sistēmu laba funkcionēšana ir pierādījums tam, ka Ungārijas politika vienmēr ir darbojusies demokrātiski, un tas nekad nav ticis apšaubīts. To es varu apstiprināt ar sabiedriskās domas aptauju, kas tika izplatīta pirms vairākām dienām. Es labprāt jums par to pastāstīšu. Ungārijas iedzīvotājiem tika jautāts, uh, kādām jomām vai kādām iestādēm viņi uzticas visvairāk. Pirmajā vietā bija Ungārijas Zinātņu akadēmija, otrajā vietā bija policija. Tātad mēs bijām spējuši pārliecināt Ungārijas iedzīvotājus, ka esam demokrātiska struktūra un būtiska loma tajā bija izglītībai un atbalstam, ko mēs esam saņēmuši no Eiropas Savienības tas tiek pielietots ikdienā. Es varētu vēl papildināt savu sakāmo ar to, ka iekšlietu ministrija ir paplašinājusi savu kompetences jomu, ir grozīts eh, krimināla kodeks pēdējā gada laikā un ir ieviestas jaunas procesuālās tiesības Arī Eiropas Savienības normas un standarti rezultatā ir iestrādāti Ungārijas krimināla tiesību aktos visaugstākajā līmenī. Mēs strādājam pie izglītības, pie izglītības iestādēm, un tas attiecas arī uz policiju. Es tagad negribētu izteikties par juridiskiem jautājumiem, tos es atstāšu juridiskā dienesta ziņā, taču ir zināmi pamatprincipi, kas darbojas arī padomē un ko ievēro visi. Lēmums ir balstīts arī uz šiem principiem, un es vēlos uzsvērt, ka te ir runa par kandidatūru, par nomināciju. Un šo mītnes nomināciju vēlāk vajadzēs apstiprināt arī parlamentam un komisijai. Nav runa par to, ka šo lēmumu vienpusīgi būtu pieņēmusi padome. Nē, padome patiešām ir nolēmusi valsti Ungāriju izvirzīt par kandidātu valsti Cepola mītnei un es lūdzu arī jūsu atbalstu, lai eh, tā tas arī notiktu. Tam mums ir vajadzīgs parlamenta atbalsts un komisijas atbalsts. Tavareša kungam es vēlētos sacīt lūko. Jūs jautājāt, vai Eiropas parlamentam šajā gadījumā ir lēmuma tiesības. Protams, bez parlamenta lēmuma padome nevar pieņemt šādu lēmumu. Esmu jautājis, vai parlamentam ir atzinumi par šo jautājumu. Es neesmu par to drošs. Taču katrā ziņā parlaments vēl nav nācis klajā ar atzinumu, un to nekādā gadījumā arī nevajadzētu sasteigt. Mums vajadzētu nogaidīt komisijas nostāju un raudzīties, kādu lēmumu virzienā tad dodas parlaments. Politiski nerodas jautājums par to, vai viss ir kārtībā. Mēs varam runāt tikai par tehniskām detaļām. Runājot par apvienoto nāciju organizācijas ziņojumu, un uh, policijas uzbrukumu mazākumtautībām, es vēlētos sacīt, ka Ungārijā ir zināmi sarežģījumi ar Romu tautības iedzīvotājiem. 2010. un 2011. gadā, kad es stājos savā amatā, patiešām bija problēmas. Un varbūt policijas iesaistīšanās nevienmēr bija pozitīvi vērtējama. Taču mēs mēģinājām šo risinājumu, šo problēmu risināt eh, ar izglītošanu, ar apmācību. Mēs piesaistījām Kanādu, Zviedriju, Dāniju, saņēmām no šīm valstīm priekšlikums par apmācību plānu. Un šo apmācību izgāja gan policijas ierēģi, gan kopienu pārvaldē strādājošie kā arī citas atbildīgās personas. Tātad bija šīs kopīgās programmas, un pateicoties šiem izglītojošiem pasākumiem, vairs nav šādu policijas uzbrukumu mazākumtautībām. Ungārijai ir arī sava specifika, proti mazākumtiesi tautībām ir tiesības izveidot savas padomes, eh, kurām ir savi vadītāji, un ja rodas problēmas, tad eh, šo minoritāšu padomju vadītāji tiek iesaistīti darbā. Mēs iesaistījām šos vadītājus un lūdzām viņu palīdzību, lai mēs varētu kopīgi risināt šīs problēmas. Līdz ar to es varu apgalvot, ka pēc šo pasākumu īstenošanas mēs esam panākuši progresu. Es nezinu, vai es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem, Jā, varbūt vēl par procedūras jautājumiem. 25 dalību valstis šo parlamenta un uh, komisijas priekšlikumu ir atbalstījušas, tātad tik daudz dalību valstu atbalsta mūsu kandidatūru. Ja vairs nav jautājumu, es pievērsīšos parlamenta juridiskajam dienestam, kas uh, varēs izteikt savu juridisko atzinumu kuru Liba komiteja lūdza šajā jautājumā, un mēs pateicamies ministra kungam par Ungārijas kandidatūras uh, izklāstīšanu. Mums, kā jau jūs zināt, viņam būs jādodas prom pulksten piecos. Es domāju, ka mēs ļausim viņam doties prom Bet tagad vārds juridiskajam dienestam. Thank you, Chair. <coughs> Köszönöm a lehetőséget. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you, Chair. <coughs> In November we... Paldies, priekšsēdētāji. Novembrī mēs saņēmām jūsu komitejas lūgumu pēc juridiska atzinuma attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procedūru, kas jāizmanto, lai mainītu uh, Eiropas Policijas akadēmijas eh, cepola mītni. Es mēģināšu īsumā iepazīstināt jūs ar mūsu panāktiem secinājumiem. Pirmais jautājums bija noskaidrot, vai ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, parastā leģislatīvā procedūra būtu piemērota procedūra parlamenta iesaistei cepola lēmumu grozīšanā. Panāktais secinājums bija tāds, ka kopš Lisabonas līgums stājās spēkā, īstā juridiskā bāze cepola lēmumu grozīšanai bija pants 87.2b līgumā par Eiropas Savienības darbību. Šis ir viens no līguma noteikumiem, kas aizstāja 30. pantu agrākajā līgumā par Eiropas Savienību, kas savukārt bija tiesiskais pamats cepolu nolēmumam. 87. panta otrā punkta B apakšpunkts norāda, ka ir jāizmanto parastā leģislatīvā procedūra. Otrais jautājums sastāvēja būtībā no diviem atsevišķiem jautājumiem. Pirmais bija, vai lēmumu pieņemšanas procedūrai vajadzētu atšķirties, ņemot vērā to, ka grozījums, ko vajadzēja panākt cepola lēmumā, attiecās uz cepola mītni. Atbildes šo jautājumu ir nē. Vienīgais veids, kā grozīt cepola lēmumu 4. pāntu, ir izmantojot parasto leģislatīvo procedūru. Otrais jautājums bija, vai līguma par Eiropas Savienības dibināšanu 341. pāns ir piemērojams šajā gadījumā. 341. pāns attiecas uz eh, Eiropas Savienības institūciju mītni. CEPOL nav Eiropas Savienības eh, institūcija. Attiec šī panta eh, no līguma par Eiropas Savienības darbību izpratnē. Trešais jautājums tiecās noskaidrot, Eiropas Savienības decentralizēto aģentūru kopējās e, pieejas statusu un noskaidrot, vai ir kādas juridiskas sekas e, CEPO lēmuma grozīšanai. Parlamenta padoms un komisijas vienotais paziņojums skaidri norāda, ka kopīgā pieeja ir juridiski nesaistoša un līdz ar to tā neskar institūcijas, eh, institūcijai pievērojamo leģislatīvo procedūru. Tas nozīmē, ka šim dokumentam nav juridiski saistoša statusa un tas nerada nekādus juridiskus pienākumus Eiropas Savienības institūcijām. Institūcijas apņemas ņemt vērā kopīgo pieeju to nākotnes lēmumu kontekstā saistībā ar Eiropas Savienības aģentūrām, taču Tas nenozīmē, ka kopīgā jeb vienotā pieeja kaut kā juridiski saistoši atsauksies uz leģislatīvo procedūru, ar kuru tiek grozīts CEPO lēmuma 4. pāns. 4. jautājums ir saistīts ar politiskā lēmuma par CEPOL pagaidu pārcelšanu, kas tika pieņemts 8. Uh, oktobra padomē ietekmi. Cepola mītnes maiņai ir nepieciešama vai nu cepola lēmuma grozīšana, vai arī jauns tiesība akts, kas atsauc cepola lēmumu. Abos gadījumos vajadzētu izmantot pašreiz esošo nolēmumu pantu, Cepola gadījumā tas ir līguma par Eiropas Savienības darbību 87.2b pāns, kas paredz parastās juridiskās procedūras izmantošanu un padara padomu un parlamentu eh, vienlīdzīgus lēmumu pieņemšanas procedūrā. Politiskais lēmums, kas ir pieņemts eh, iekšlietu un tieslietu padome, nevar novest pie atkāpes no lēmumu pieņemšanas procedūrām, uh, un nevar radīt saistošu darbību uz parlamentu. Lēmumu pagaidu daba neietekmē šī tiesību akta grozīšanas procedūru. Secinājums ir tāds, ka padomas politiskā vienošanās par cepolu mītnes pārcelšanu uz Budapeštu, pat ja tā ir tikai pagaidu vieta, ir tikai politiska vienošanās, kas ir jāņem vērā institūcijām, taču kura nevar ietekmēt parlamenta tiesības parastajā tiesiskajā procedūrā. Piektais jautājums ir saistīts ar attiecībām starp ierosināto Eiropolu regulējumu un iespējamo tiesisko iniciatīvu atbilstoši līguma par Eiropas Savienības darbību 78. pantu saistībā ar cepolu mītnes mainīšanu. 76. pants norāda, ka tiesību akti tiesiskās sadarbības jomā var tikt balstīti vainu uz priekšlikumu no komisijas vai arī uz iniciatīvu no ceturtās daļas visu dalību valstu. Pašreizējā gadījumā dalību valstu iniciatīva atbilstoši 76. pantam izveidojās kā ierosinājums cepola lēmumu grozīšanai. Līdz cepola lēmums tiks atsaukts, tas ir spēkā esošs akts, un līdz ar to ir iespējams to grozīt, apspriest, un uh, rezultātā būtu iespējams atsaukt CEPOL lēmumu, uh, piemēram, ierosinātās Eiropola regulas ceļā. Jautājums par to, vai parlamenta tiesības varētu tikt apdraudētas, ja tikt izmantot 76. panta iniciatīva, un ja šī iniciatīva kļūtu par CEPO lēmumu grozīšanu, Atbildu šo jautājumu ir tāda, ka mēs vēlētos, lai izvēlētā procedūra būtu parasta juridiska procedūra, vai sākotnējais priekšlikums ir komisijas priekšlikums vai iniciatīva no kādas dalību valsts, tam nebūs nekādu seku uz piemērojamo juridisko procedūru, kas paliek viena un tā pati abos gadījumos. Uh, Līdz ar to, gadījumā, ja tiek izvēlēta iniciatīva atbilstoši 77, 76. pantam, parlamenta tiesības netiks apdraudētas. Šādas iniciatīvas gadījumā būs nepieciešams izmantot parasto tiesisko procedūru, lai pieņemtu ierosināto leģislatīvo aktu, kas nozīmēs to pašu procedūru, kā Eiropola regulas pieņemšanas gadījumā. Šie īsumā ir secinājumi, kurus mēs panācām mūsu juridiskajā atzinumā. Ja jums ir jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies par uzmanību priekšsēdētāji. So, colleagues, um, now I put the question. Paldies, uh, kolēģi. Vai uzklausīsim tagad Lietuvas prezidentūru, vai jūs vēlaties tagad uzdot uh, jautājumus un pēc tam uzklausīt Lietuvu? Tātad uzklausīsim Lietuvas prezidentūru un pēc tam uzdosim jautājumus. Lūdzu, vārds tiek dots prezidentūrai. Okay. Uh, good afternoon. Uh... Uh, labdien, dāmas un kungi, cienījamie Lība komitejas dalībnieki un apmeklētāji. Man ir ļoti liels prieks izmantot šo iespēju, lai atspoguļotu prezidentūras viedokli Tad mēs e, uzsākām šo papildu darbu, kas iesākumā nebija ieplānots mūsu prezidentūras programmā. Katrā ziņā mēs e, bijām spiesti meklēt steidzīgi risinājumu. Paldies arī par ļoti uh, padziļinātu un plašu parlamenta juridiskā dienesta viedokli. Kopumā tas atbilst arī mūsu nostājiem un viedoklim, tad, kad eh, mēs sākām strādāt ar šo jautājumu. Visi klātesošie noteikti labi zina, ka šī jautājuma risinājums bija jāveic tādēļ, ka apvienotā karaliste vienpusē izlēma um, savā, savā teritorijā vairs neusturēt cepolu mītni. Jūnijā tieslietu iešlietu padome un paralēli arī Libe komiteja nonāca pie atzinuma, ka regulas projekts par Eiropolu, kurā komisija paredzēja CEPOL un Eiropolu apvienošanu, kopumā nebija pieņemama, tā tika noraidīta. Šādos apstākļos ņemot vērā arī to, ka tuvojas noslēgumam šis politiskais cikls un tuvojas parlamenta vēlēšanas, mums eh, nācās meklēt ļoti ātru un vienkāršu risinājumu. Līdz ar to, kā jau vairākas reizes tika minēts, oktobrī padome vienpusēji, padome vienprātīgi lēma ka par Tad, kad uh, Sepol aizies no Bramshīlas apvienotā karalistē, tas pārcelsies uz Budapeštu. Divdesmit piecas uh, dalībvalstis, tātad uh, vienprātībā, nāca klajā ar likumdošanas iniciatīvu, ar kuru tiktu grozīts 4. pants lēmumā par cepolu kurā pilnīgi skaidri ir noraidī, norādīts, ka cepela mītne atrodas Bramshilā apvienotāja karalistē. Šī iniciatīva tika nosūtīta arī Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem, kā arī komisijai 4. decembrī. Tāpat vēlos uzsvērt, ka regulas projekts ir jāpieņem kopā un procedūrā starp padomi un Eiropas parlamentu, kā to jau pilnīgi pareizi norādīja arī juridiskais dienests. Ņemot vērā, ka jaunās telpas Budapeštā būs pieejams sākot ar 31. augustu nākamgad, un apvienotā karaliste ir pagarinājusi telpu nomu tikai līdz septembrim nākamajā gadā. Regula ir jāpielāgo pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tātad vēlākais līdz nākamā gada aprīlim. Lai varētu vasaras laikā mītni pārcelt. Tātad laika nav daudz, bet es tik tiešām ceru, ka abi uh, likuma devēji un mēs uh, padomē uz to skatāmies kā uz kopēju darbu, tad ceram, ka abas iesaistītās puses darīs visu nepieciešamo, lai pēc iespējas ātrāk panāktu vienošanos, jo mūsu visu interesēs ir, lai CEPOL turpinātu darboties, uh, bez jebkādiem savas darbības pārtraukumiem un lai tā darbinieki neatrastos ilgstoši nenoteiktības situācijā. Mēs uh, varam arī pajautāt CEPO vadītājiem, viņš noteikti apstiprinātu šādu vēlmu. Līdz ar to varu apsveikt to, ka šī dokumenta referents jau ir iecelts no padomas puses dalību valstīm tika izteikts aicinājums iesniegt rakstiskus komentārus par tekstu, un diskusijas tiks noturētas 10. janvārī, tātad pēc uh, Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienām. Esmu pārliecināts, ka visi trīs partneri, arī nākamā Grieķijas prezidentūra, veiksmīgi spēs sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai šo darbu veiksmīgi novest līdz galam. Mēs esam gatavi tai procedūrai, kur minēja juridiskais dienests. Tas arī no mans puses būs viss. Ja ir kādi jautājumi, es labprāt uz tiem atbildēšu. Paldies! Jautāšu komisijai, vai jums ir kas sakāms? Yes, please. Lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšētājs kundze. Es nekomentēšu uh, Ungārijas pieteikumu, kuru tik skaisti mums prezentēja Ungārijas ministrs. Es pāris vārdos uh, pastāstīšu par procedūru, kas attiecās uz dalību valstu iniciatīvu, par kuru jau runāja arī iepriekšējie runātāji. Komisijas dienesti šobrīd sagatavo komisijas uh, oficiālo atzinumu dalībvalstu iniciatīvai. Un kamēr tas tiek gatavots, varu izteikt šādus komentārus. Vispirmkārtām komisija pieņem zināšanai, ka regulas projekts, ar kuru groza cepolu lēmumu neatsaucās uz pagaidu aģentūras pārcelšanu. Kā Tavāreša kungs pirms laika norādīja, atcer, jāatcerās, ka joprojām ir arī priešlikums regulējumam par Europolu, par kuru šobrīd eh, lēmja abas eh, likumdevēja puses. Tā kā komisijai bija iespēja komitejas sanāksmē 17. oktobrī norādīt komisijas priekšlikums par Eiropolu regulu tika veikts ar mērķi visaptvēroši skatīt veidus, kā uzlabot policijas sadarbības un apmācības efektivitāti. Šim priekšlikumam bija divi mērķi - panākt funkcionālās sinerģijas no vienas puses un otras puses arī mazināt izmaksas. Un tas saskaņā ar kopējo reformu mērķi un saskaņā ar rekomendācijām, kas tikta izteiktas par kopējo pieeju decentralizētām aģentūrām, un kuras ir apstiprinājuši visas trīs aģentu, uh, institūcijas. Un tādēļ komisija uzskata, ka CEPO atrašanās vietas jautājums nav jāskat atrauci no plašākā konteksta. To būtu jāskata šī būtiskā tiesība akta plašākā ietvarā, tāda tiesība aktā par Eiropolu. Tādēļ dalību valstu iniciatīvu par cepalu atrašanos vietu tiks vērtēt no komisijas puses, ņemot vērā uh, tos divus mērķus, kurus es pirms mirkļa minēju. Paldies! Thank you. Now, uh, dear colleagues. Uh... Paldies! Pagaidām pieteikušies divi kolēģi, Dievs Demēra un Tavareš. Gonskund arī. Demēra, lūdzu. Tā grafijā, senjora prezidenta. Paldies, priekšādātājs kundze. Nu, par maniem komentāriem. Man bija jau iepriekš komentāri līdz 8. datumam un par procedūru, un ir redzams, ka tie joprojām ir aktuāli. Vispirmkārtēm vēlos teikt paldies par lielo darbu, ko ir ieguldījis parlamentu juridiskais dienests. Patiešām jāsveic viņi par šo darbu, un es varu piekrīst tur visam no A līdz Z Mēs neiejaucamies padomas pilnvarās, un mēs arī nevēlamies, lai padoma jauktos mūsu pilnvarās. Un tagad, domājot par eh, to, ka jābūt konstruktīvam, es vēlētos panākt uh, vienprātību starp abām institūcijām, lai varētu risināt šo problēmu. Ir visnotaļ skaidrs, ka mūsu pilnvarojuma procedūru ir tāda, kāda ir, un tādēļ es saku padomē, nu, laik lūgt mūsu koplēmumu klubā. CEPO nav 341 panta institūcija. Manuprāt, tas ir pat par sevi saprotams. Kopienas institūcijas un aģentūras, eh, tas ir atrunāts citā eh, pantā. Un vispārējā pieeja nav, kā jau to norādīja juridiskais dienests, nav saistošs juridisks dokuments. Un man te ir pierādījums tam, ka attiecīgā ja e, valstī ir inovāciju un tehnoloģiju centri. Runājot par pagaidu pasākumiem, to nevar arī darīt saskaņā ar piekto nodaļu līgumā par Eiropas saimnes darbību. Un politiskā vienošanās no padomas puses, un tāpat kā to teica juridiskais dienas, ir padomē vienošanās, un tā nav saistoša ietekme. Un likumdošanas procedūrai ir jābūt ierastējai procedūrai, kur tiek saglabāts arī visas eh, parlamenta tiesības. 76. pants, tas ir pareizi pieminēts, tur tiek runāts par ierasto likumdošanas procedūru. Es, eh, protams, piekrītu arī jums, mums ir jārīkojas pilnīgi atklāti un godīgi. Es piekrītu komisijai. Un ja būs kāds likumdošanas priešlikums, tas būtu ar likumu varu, un tad būtu jāskato vēl viens, ņemot vērā visas eh, šeit piemērojumās pilnvaras. Un kā jau teikts juridiskajā atzinumā, vai arī ir cepal lēmums, ir iespējams to grozīt vai arī piedāvāt eh, tiesību aktu, kas to atcep. Lai arī komisija jau ir iesniegusi priekšlikumu kuru pieņemot varētu rasties situācija, kur cepo lēmums tiek atcelts. Mēs uh, komentēsim ceturto pantu, tad uh, tālākais ceļš būtu pilnīgi lieks. Tādēļ es uh, vēlētos dzirdēt juridisko izvērtējumu no komisijas puses. Mēs jau dzirdējām komisijas pārstāvis komentārus. Bet ir trīs ļoti nopietni riski manā skatījumā, kas apdraud visa priešlikuma veiksmīgu virzību. Vēlos šos trīs riskus arī minēt, lai visi interesētās puses varētu to paturēt prātā. Vispirms par apvienoto karalisti. Viņi joprojām vēlas piemērot 341 pantu. Viņi saka, ka tur vajadzētu kaut ko svītrot. Viņi nesaka, ka Bramskila vietā jāraksta Budapešta, viņi saka, ka tur ir jāsvītro šī daļa, jo tas nozīmētu, ka jebkur dalība valsts var iesniegt uh, ieteikumu par kaut kā svītrošanu 4. pantā. Lūk, tāds risks otrkārt uh, ir balsojums plenārsēdē. Plenārsēdē var nobalsot gan par, gan pret. Un tas nav pilnīgi pienācīgi izvērtēts. Trešais apdraudējums, un pāris cilvēki jau par to ir runājuši. Trešais apdraudējums ir tāds, ka Eiropas komisija iesniegusi savus kom, savu priekšlikumu. Nu, paskatieties uz šo priekšlikumu. Tur regula par aģentūru, par sadarbību un tā tālāk un tā joprojām, ar kuru tā tad atceļ attiecīgos lēmumus. 2956 un es esmu referents par šo atzinumu. Tā kā, ja tas būs veiksmīgi, tad viss tiks atcelts. Bet, kā Tavares kungs zina, tad viss jau ir uzsākts, tā kā ir jādomā par procesuāliem aspektiem. Un priekšādās kundze, būšu konstruktīvs, ja mēs ievērosim uh, parsto likumdošanas procedūru, tad mums būs nepieciešama vienošanās starp institūcijām, starp padomi un parlamentu un komisiju. Paldies! Thank you. Uh, Mr. Tavares. Paldies, Tavares kungs. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms vēlos uzdot jautājumu padomē, prezidentūrai. Un tas ir tas pats jautājums, ko es esmu jau uzdevis arī Tinterkungam no Ungārijas. Jūs zinat, komisija jau bija nākus klājā savu priešlikumu par sadar, policijas sadarbības, ja tas nozīmē, ka ir kādas uh, institūcijas un, un dalību valsts tur vajadzētu atturēties no darbības, kas uh, varētu apdraudēt institūcijas mandātu tā izpildus laikā. Kā to padarīt sadarīgu ar to, ka padome ir izlēmusi par komisijas iesniegta priešlikuma saturu, kā tas ir sadarīgs ar godīgas sadarbības principu. Otrs jautājums būs juridiskajam dienestam. Lai es uh, pārliecinātos, ka visu esmu pareizi sapratis. Ja CEPO lēmums netiks grozīts, tas nozīmē, ka juridiski mītne joprojām būs Bramskvā apvienotajā karalistē, un tas nozīmē, ka attiecīgā dalībvalsts joprojām būs spiest darīt visu nepieciešamo, lai mītne paliktu tur. Un trešais jautājums ir par to, ko parlamentam tālāk darīt. Jo parlamentam Nevar būt uh, uh, divas, divas procedūras par vienu to pašu tēmu. Tas ir varbūt jautājums mums visiem un juridiskam dienestam iespējams uz to atbildēt. Un no tehniskā politiskā ziņas, kā parlamentam rīkoties, ja mēs ejam divos ceļos vienlaicīgi ir divi lēmumi no padomas un no komisijas, kas ir savā starpā pretrunīgi. Un ceturtkārt, arī vēlos jautāt prezidentūrai, kāda ir jūsu atbilde uz to, ko komisija minēja šodien un to, ko komisija ir teikusi arī pirms mēneša, sakot, ka padoms lēmums ir te tehniski eh, ne nepareizs un politiski neveiksmīgs. Uz to laiku padomi neatbildēja, un tādēļ es vēlētos uh, tagad dzirdēt atbildi. Thank you very much. Kentas kundze, man būs uh, līdzīgi jautājumi. Un tā kā komisija joprojām uzstāja, ka ir jāveic apvienošana, un par šo jautājumu mēs esam vairākas reizes teikuši un atzīmējuši, ka Lība komiteja neatbalsta šādu soli, bet uh, mēs redzam, ka joprojām ir spiediens uz cepolu, un tādēļ tā ir mūsu atbildība, lai šāda spiediena vairāk nebūtu. Un tas, ko mēs darām tagad, mēs esam apvienojuši šīs divas lietas par cepolu apvienošanu un neatkarību, Tāpat arī jautājums par uh, atrašanās vietu, par mītnes vietu. Un, protams, tagad ir šis priekšlikums pārcelt no Bromshils uz Budapeštu. Mans jautājums komisijai, padomēji un arī juridiskajam dienestam. Kāds būtu efektīvākais veids, kā rīkoties, lai izbeigtu šo nenoteikto situāciju par cepolu? Jo ir svarīgi arī pabeigt ziņojumu par Eiropolu, kas mums ir ļoti būtisks. Tā es vēlētos iegūt uh, šīs sanāksmes laikā skaidrāku ainu par to, kā rīkoties tālāk un kā rīkoties efektīvāk. Paldies! Paldies, kundze, kundze! Citi kolēģi nevēlas neko teikt. Došu atkal iespēju juridiskiem dienestam izteikties. Thank you, Madam Chairman. <clears throat> Paldies priekšsādātājiem. Atbildot uz uh, Tavāreša kunga jautājumu. Vispirms es gribēju teikt, ka šis jautājums nebija tiešs. Tomēr principā var teikt, ka pirms cepalu lēmuma atcelšanas tas joprojām ir spēkā esošs tiesība akts un ir sa saistošs apvienotajai karalistei, kurai ir jānodrošina mītne cepāla. Tomēr šāds, šādas saistības neizriet no cepola lēmuma kā tāda. Vienošanās par mītnes nodrošināšanu ar cepolu un apvienotās karalistes uh, valdību 21. panta 3. punktā ir noteikts, ka tad, ja cepo mītne tiek pārcelta no apvienotās karalistes uz citu vietu, šis nolīgums zaudē spēku pēc uh, pienācīga laika, tad, kad uh, eh, cepola tiek uh, atņemtas uh, ēkas lietošanas tiesības. Tātad ir skaidrs, ka apvienotās karalistes valdībai ir jānodrošina telpas cepala. Otrs jautājums, kur uzdeva arī, manuprāt, tavāriša kungs. Ja cepola lēmums tiek grozīts, vai Eiropola regula komisijas piedāvātajā tekstā tiek apstiprināta? Un vai Eiropola regula atcels grozīto cepolu lēmumu. Un vai šo regulu pēc tam ir iespējams grozīt? Jā, mēs varam grozīt cepolu lēmumu, bet vēlāk varam arī apstiprinot Eiropola regulu atsaukt uh, cepolu izveidēšanas lēmumu. Protams, ka tā ir likumdevēja prerogatīva. Ir iespējams atcelt cepolu lēmumu. To mēs norādam arī savā juridiskajā atzinumā. Un vēl tika uzdots jautājums, manuprāt, uzdeva Gansis kundze, kā, kā rīkoties. Es domāju, ka tas ir atkarīgs no likumdevēja izvēles. Mēs tikai uzsvērām, ka ir svarīgi, lai parlaments ņemtu vērā citu institūciju viedokli, proti komisijas priekšlikumu un vispārējo nostāju. Tomēr šie dokumenti nav juridiski saistoši. Lai varētu atsaukt cepolu lēmumu, tas ir jādara parastajā likumdošanas procedūrā. Un uh, šī izvēle ir likumdevēja ziņā. Paldies! Uh, Paldies! Tagad Došu vārdu vēlreiz Lietuvas prezidentūrai. Uh, thank you, Madam Chair. So I could be very... Paldies, priekšsādātājs. Varu izteikties pavisam īsi. Es simtprocentīgi piekrītu parlamenta juridiskā dienesta komentāriem. Tā ir tā pieeja, pēc kuras vadījās padomu. Mēs šī gadījumā nevaram radīt precedentu. Man ir vēlreiz jāuzsver. Mēs esam kļuvuši par situācijas ķīlniekiem. Kad komisijas priekšlikums pār Eiropol nāks klajā, un mēs saprotam, ka tas nenotiks agrāk pār mārtu. Manuprāt, situācija ir skaidra, jo apvienotā karaliste ir paudusi vēlmi pārtraukt nolīgumu starp uh, ar Cepolu un nenodrošināt vairs tā mītni Branshilā. Situācija ir tāda, kāda tā ir. Juridiskais dienas to pareizi novērtēja. Ir jāraugās, kādi ir reāli apstākļi un jāņem vērā tas, ka mums ir kaut kas jādara. Es uh, saprotu, ka starp savienības uh, attiecīgām struktūrām ir iespējams panākt džentlmeņu vienošanos un atrisināt šo situāciju tādā veidā, ka CEPO kā ES aģentūra, kas ir atbildīga pār likuma eh, tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācību, tiek nodrošināta ar iespēju turpināt savu darbību ir jālikvidē šī esošā neskaidrā situācija. Komisija sacīja, ka tā padomes iniciatīvā nav saskatījusi provizorisko elementa tomēr ir jāņem vērā arī gaidāmās sārunas, izmantojot parasto likumdošanas procedūru, un tāpēc mēs aicinām visas institūcijas sanākt kopā un atrast steidzamu risinājumu, jo mēs saprotam, ka šobrīd tas ir provizorisks uh, risinājums, un nepieciešams lēmums, nekas vairāk. Ministri vienojās par šādu vispārējo pieeju, un kā jau tika minēts, tā nav juridiski saistoša. Tomēr padome vienojās, ka tā izvēlēsies dalību valsti un pilsētu, kur, uz kuru var pārcelt uh, cepo provizorsko mītni tad, ja mums izdosies panākt vienošanos. Ja to neizdosies izdarīt, tad šī ārkārtīgi svarīgā aģentūra paliks neskaidrā situācijā, un es nezinu, kurš no tā visa būs ieguvējis. Man šeit vairs nav ko piebilst. Paldies par uzmanību. Liels paldies, līdz ar to es varu pielikt punktu šai diskusijai šodien. Tevārškungs, nē, nu, tas ir reglamenta punkts. Prezidentūras pārstāvis sacīja, ka dalība valstīm bija iespējas pārtraukt nolīgumu, kā to sacīja juridiskais dienests, bet mēs visi sapratām, ka juridiskais dienests sacīja, ka dalību valstī bija jāturpina šis nolīgums, lai garantētu to, ka cepali tur var paturēt savu mītni. Es gribēju atgādināt prezidentūrai, ka tika uzdots jautājums par tās uh, darbību savietojamību ar Lisabonas līgumu, un atbildi uz šo jautājumu netika sniegta. Vai jūs atbildēsiet? Jā, labi. Padomē nepatīk eh, tā situācija, ka apvienotā karaliste ir paudas vēlmi pārtraukt nolīgumu. Atcelt nolīgumu. Bet sakas tam ir bijušas tādas, ka ir nepieciešams uh, veikt papildu analīzi. Un tāpēc visām institūcijām ir nepieciešams saņemt juridiskus atzinumus par to, kādas sankcijas par to būtu iespējams piemērot. Un te atkal pavaras iespēja sārunām, kā rīkoties, uh, ņemot vērā līguma pārtraukšanas negaidītās sekas un kā īstenot uh, to iniciatīvu, kur padome ir uzsākusi. Un es gribēju teikt, ka 25 valstu vidū uh, Pie šīm 25 valstīm nevar pieskaitīt apvienoto karalisti, Īriju un Dāniju, jo tām ir eh, atšķirīgs status. Liels paldies! Vai arī jūs vēlaties izteikties, bet tad ļoti īsi. Thank you very much, Madam Chair. Liels paldies priekšsādātāji par to, ka man devāt iespēju izteikties. Un tā kā komisijai iepriekšējā šīs komitejas sanāksmes uh, laikā bija iespēja izteikties, un tā kā ir panākts tālāks progress, komisija atzīst konstruktīvo progresu, kas ir panākts starp abiem likumdevējiem jautājumā par Eiropola priekšlikumu, un komisija turpina atbalstīt un at, veicināt uh, vienošanās panākšanu pirmajā lasījumā. Es domāju, ka jautājums par cepalu mītni ir jāraugās kontekstā ar policijas uh, funkcionālu apmācības turpināšanu. Un tā kā tiek runāts par abu struktūru apvienošanu, Un ņemot vērā to, ko komisija jau ir sacījusi iepriekš, proti to, ka mēs esam gatavi domāt par savstarpēji pieņemamu vienošanos, vienlaikus ir jāpatur prātā, ka šai vienošanās, eh, šajā vienošanās būtu jābūt racionalizācijas un eh, konstruktīvisma elementiem. Uh, Un tā kā referents uh, pieminēja stārp institūciju vienošanos vai diskusiju, kurā mēs varētu mēģināt domāt par jauniem veidiem, kā virzīties uz priekšu un apskatīt arī iespēju atrast vienotu mītni Cepal un Eiropolam, lai turpinātu abu aģentūru uh, apvienošanas uh, atsevišķas pastāvēšanas uh, tendenci, paredzot to autonomiju. Arī komisija ir nobežījusies par uh, skaidrības trūkumu. Labi, es pielieku punktu šim darba kārtības jautājumam. Paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Es domāju, ka diskusija vēl nav izsmalta, un paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Bet tagad pāriesim pie septītā darba kārtības punkta. Publiska piekļuva dokumentiem 2011. līdz 2013. gadā. Došu vārdu referentai Intfeldes kundzei. Kā jau jūs atcerties, uh, šo ziņojumu paredz 104. Uh, uh, reglamenta punkts. Un uh, tas nav pirmais šāda veida ziņojums. Mēs iepriekš jau esam runājuši par Sargentīnī kundzes ziņojumu. Bet es neieslīgšu detaļās, došu vārdu Infeldes kundzei un piebildīšu tikai to, ka mēs tikām informēti Kolēģi, ja jūs vēlaties doties ārpus šīs zāles, tad dariet to. Mēs gribam turpināt strādāt. <laughs> yes, I need to be more strict. So. Jā, man jābūt stingrākajam. Mani informēja, ka Someras kundze aizstās uh, Fossa kungs, kurš bija ēnu referents šajā ziņojumā, bet tagad uh, Intfēlis kundze. Paldies priekšsādātājiem! Patiešām bija nepieciešams uh, ziņ, zināms laiks, lai šis uh, ziņojums pēc Hautais kundzes ziņojuma atgrieztos uh, darba kārtībā. Uh, un parlamentā ir notikušas būtiskas diskusijas par uh, pārskatāmību un publisku piekļuvu dokumentiem, kas uh, manā izpratnē ir ārkārtīgi būtiska Eiropas Savienības nākotnē. Un, ja mēs paraugāmies uz šī ziņojuma tapšanas vēsturi, man nu, nākas atzīmēt, ka šobrīd mēs strādājam saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu, un otrkārt, Kopš uh, pēdējā ziņojuma sagatavošanas ir uh, pieņemta jauna judikatūra, kurai par iniciatīvu ir bijušas arī manis celtās prasības Eiropas Savienības tiesā Luksemburgā. Es domāju, ka Nevienam nebūs paslīdējis garām tas, ka pilsoņi vēlas lielāku pāredzamību un labāku piekļuvi dokumentiem. Komisija un padome jo īpaši bieži ir uzsvēruši, ka caurskatāmība var kaitēt, piemēram, starptautiskām sarunām, un es domāju, ka akta gadījums pierāda, ka situācija ir pilnīgi pretēja. Tas ir caurskatāmības trūkums, kas eh, kaitē sarunām. Un kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki zaudē uzticību. Es uzskatu, ka diskusijai būtu bijis eh, galvenokārt jākoncentrējas uz to, ka ir eh, jāmaina dokumentu piekļuvis kultūra. Kā mainīt šo veco situāciju, kur dokumentiem varēja piekļūt tikai diplomāti un citi ierēģi, pret kultūru, kur um, to var izdarīt tik viens pilsonis, nodrošinot uh, pilsoņu tiesības pilnā apmērā piekļūt šiem dokumentiem. Tāpēc uzskat, ka caurskatāmība ir ārkārtīgi būtiska mūsu darba leģitimitātē un atbalstā, un tagad par pašu ziņām, tas nav pārāk garš. Tā kā man šo ziņojumu nācās sagatavot staigā, daži uh, no priekšlikumiem ir nokļuvuši apsvērumu daļā, nevis pie punktiem, bet es domāju, ka to būs iespējams labot ar grozījumiem. Tas attiecās uz KLM, N un AK apsvērumu un K apsvērumiem. Es negribētu atkārtot uh, visas uh, izcilās rekomendācijas, kas uh, bija iekļauts iepriekšējos priekšlikumos, bet uh, jūs redzat, ka uh, Hautelēra no Hautelēra ziņojuma atsevišķas rekomendācijas nav pārņemtas, un es gribētu, lai komisija savā ikgadējā ziņojumā par pāredzamību un piekļuvu dokumentiem atbildētu uz parlamenta izteiktajām rekomendācijām. Otrakārt, manuprāt, tā ir pašsaprotama rekomendācija Mēs vēlamies, lai regula tiktu steidzami pārskatīta, jo ir absolūti nepieņemami, ka tā šobrīd ir bloķēta. Tā ir jāatbloķē, un es vēlētos, lai protokolā tiktu ierakstīts tas, ka daži kolēģi eh, piedāvā, lai mēs vienkārši piekristu padomas un komisijas eh, priekšlikumam uh, par mazāku caurskatāmību pirms mēs dodamies um, atvaļinājumā pirms uh, jaunā parlamenta sasaukuma iecelšanas, bet es vienmēr esmu aizstāvējis lielāku caurskatāmību, nevis mazāku. Vēl es aizstāvu daudz vienkāršākas procedūras, jo šobrīd kā pilsonei man ir būtiska pieredze pilsoņa uh, statusā pieprasot piekļuvu dokumentiem, un tad, kad šī piekļuve tiek liekta, pilsoņiem vienīgā iespēja šo lēmumu ir apstrīdēt tiesā, bet tas var prasīt gadus. Es pašlaik piecus gadus esmu tiesājusies un joprojām neesmu iegūs piekļuvu manis prasītajiem dokumentiem, un tas man ir prasījis milzīgas uh, izmaksas. Tas liedz bieži izvēlēties šādu pieeju, un tāpēc procedūrām ir jābūt vienkāršākām. Šobrīd uh, ir paredzēta iespēja vērsties pie Eiropas tiesības sārga. Manuprāt, tā ir vērtīga iespēja, tomēr nav nekādu līdzekļu, lai panāktu tiesības sarga lēmumu īstenošanu un ir nepieciešams vienkāršākas procedūras sūdzību skatīšanai. Uh, kā arī ir jādomā par iespējām, kā samazināt uh, tiesību, tiesāšanos skaitu. Manuprāt, to varētu atrisināt ar caurskatāmības uh, sārga amatu. Mēs zinām, ka tāda lieta pastāv ASV, un arī mēs varētu domāt par to, ka tiek uh, iecelts uh, caurskatāmības sārks, kurš uh, regulāri sagatavotu ziņojumus. Vēl es ierosinātu visām ES institūcijām un aģentūrām pārskatīt savus iekšējos kārtības noteikumus par ziņošanu par nelikumīgām, jo ziņošana nevar tikt uzskatīta par eh, demokrātisku instrumentu. Tam vienmēr ir jābūt pēdējiem līdzeklim. Tāpēc mums ir jāpārskata šie instrumenti attiecībā uz ziņošanu par nelikumīgām, neli, nelikumībām un jānodrošina ziņotāja aizsardzība. Tāpēc es domāju, ka arī institūcija noteikumi par dokumentu pieejamību ir jāvienkāršo, jāpārskata un jāpanāk to, ka rādītāji salīdzināmi. Vēl bija runa par iniciatīvām, kas attiecas konkurētspējas nozari, un šobrīd komisijas konkurētspējas ģenerāldiktorāts iz, ir nācis klajā ar eh, priekšlikumu pak, ievērošanas eh, noteikumiem. Un es tojos beigām mums vēl eh, vajadzētu domāt arī par parastajiem iemesliem, saskaņā uz kuriem ir iespējams pieņemt uh, starptautiskās aizsardzības pasākumus. Tas tiek uh, izmantots pārāk bieži, pārāk daudz. Un judikatūrā jau vairāk kārt ir uzdots nepārprotams jautājums, kāpēc uh, komisija un padoma neievēroties nolēmumus. Visbeidzot, ir nepieciešams procedūras, kritērija un uzraudzība pār dokumentu klasifikāciju un par to, kā tiek pieņemti lēmumi par sanāksmi norisi aizslēgtām durvīm. Ja komisija vai padome, vai arī Eiropas parlaments, vai Eiropas, vai jebkurš cits izlem, noteikti uh, ierobežot pieejamību kādam dokumentam, tad vienīgā iespēja to apstrīdēt ir tiesā, jo nekāda noteikuma par dokumentu klasifikāciju nav. Un tāda būtu nepieciešama, tāpēc es aicinātu komisiju sagatavot priekšlikumu par noteikumiem un kritērijiem, kā arī par uzraudzības uh, mehānismu vai struktūru, kas varētu pārbaudīt klasifikācijas procedūru. Pašlaik tas nenotiek. Un kā referente es eh, ārkārtīgi kritiski arī raugos uz Eiropas parlamenta praksi. Mums patīk kritizēt komisiju un padomi, bet arī parlamentā viss nav kārtībā, un mēs zinām, ka kādam Nīderlandes žurnālistam radās problēmas. Mums vajadzētu vairāk uh, parādīt savu apņēmību darbos, nevis tikai vārdos. Un runājot par termiņiem, grozījums ir iespējams iekļaut, iesniegt līdz 13. janvārim. Balsojums Lībe komitejā notiks februārī un plenāra sesijā laikam martā, jo, manuprāt, februārs varētu būt pārāk agri. Bet, ja tas būs februārs, tad man tas šķist pieņemam. Paldies, un tagad es došu vārdu ēnu referentiem Fosa kungs, kurš aizstāja Zomers kundzi. Liels paldies! Un jau iepriekš gribēju teikt, ka es laikam atbildes nesagaidīšu, jo man vēl jāsteidzas uz balsošanu citur, bet pastāstīšu, ko gribēju teikt Zomeres kundze, kur diemžēl nevar būt eh, šeit klāt, ka parlaments mēs atbalstam pieeja, ka uh, ir nepieciešama pēc iespējas uh, lielāka caurskatāmības nodrošināšana, bet rodas jautājums, vai pārlieku liela caurskatāmība nerada necaurskatāmību, jo tad, ja ir informācijas gūzma, kurā lietas nākas meklēt, uh, dažas lietas vairs nav atrodamas, un tāpēc es domāju, ka būtu rūpīgi jāizsver, ko tieši, cik lielā apjomā un kādā veidā ir jādara pieejama, jo es uzskatu, ka apjukumu nevajadzētu vairot uh, tam faktam, ka tiek publiskotas arī pilnīgi nesvarīgas lietas, kā to piedāvā re referente. Otrakārt rodas jautājums, kā ir iespējams uh, padarīt caurskatāmākas procedūras. Arī tur ir jāuzdod jautājumi par to, kas ir būtisks un kas nav. Un papildus tam es gribēju norādīt, ka eh, re, direkt, regula 1049 vairs nav aktuāla, to ir nepieciešams saskaņot ar Lisagonas līgumu. Bet es saprotu, ka eh, saskaņā ar 2011. gada eh, lēmumu šāda iespēja pastāv Tas ir jādara, bet arī tādā gadījumā ir jākoncentrējas uz to, kas ir praktiski iespējams un efektīvs. Ir jādomā, kāda informācija pilsoņiem nāk par labu, un ir jāpublicē būtiskākais. Kas attiecas uz eh, dokumentiem par starptautiskajām sarunām. Jā, ar akta viss nebija caurskatāmi, tā tiešām tā bija, bet, manuprāt, cilvēks visvairāk saviņoja vienošanās eh, iespējamais saturs, proti tas, ka varētu tikt ierobežota saturam, ierobežot piekļuvi saturam internetā. Es domāju, ka sarunu vedēja to saprata Tāpēc es nedomāju, ka tas varētu būt tāds parādes piemērs tam, ko mēs varētu darīt, lai notrošinātu labākas informācijas iespējas. Ja tiek risinātas sārunas, tad sārunu pozīcijas sarunu partneriem nebūtu jādara zināmas. Es neuzskatu, ka tas vairotu caurskatāmību uh, vai līdzīgi. Un es nezinu nevienu politisko grupu parlamentā, kas ļauj pāraudīt internetā savas sanāksmes, jo reizēm tur nākas apmainīties ar privātu iekšēju informāciju. Un varbūt es varētu pieļaut, ka sarunu pozīcijas tiek darītas pēc darīts pieejams pēc sarunām, bet uh, ne sarunu gaitā, jo sarunu partnerim, manuprāt, uh, būtu problemātiski darīt zināmas uh, galvenās nostādnes. Runājot par parlamentu, manuprāt, tā ir laba ideja, bet es domāju, ka mūsu sniegtās rekomendācijas un to īstenošanu komisijā uh, ir iekļauta eh, zināmā juridiskā pamatā. Tad, ja mēs prasām lietas, kurām nav juridiska pamata, manuprāt, eh, tas arī nav īstenojami. Balstoties uz administrācijas uh, likumību, kā mēs to saucam Vācijā, leģitimitāte ir nepieciešams juridiskais pamats jebkurai rīcībai, un ja tāda nav, tad žēl, jāraugās, ko mēs darām. Bez juridiska pamata nav iespējams neko darīt. Tālāk um, referentes uh, pieminētājs par ziņojuma struktūru, manuprāt, tiešām vajadzētu pafiltrēt to, kas tekstā pašlaik ir. Ja mēs runājam par uzraudzības iestādi, tad, manuprāt, tā nav īstā pieeja, kā uz to raudzīties. Es domāju, ka risinājums ir jāmeklē esošajās struktūrās. Nevajadzētu situāciju vēl sarežģīt un juridisko situāciju padarīt vēl eh, neskaidrāku. Es uzskatu, ka situācija nav pārāk skaidra, kā Eiropas parlamenta mums vajadzētu domāt par pēc iespējas vienkāršāku administrāciju. Manuprāt, priekšlikums iet uh, pilnīgi pretējā virzienā, un es domāju, ka ir nepieciešamas vienkāršākas struktūras. Un tālāk. Tas, kā atsevišķas struktūras prasa lielāku caurskatāmību, manuprāt, vēl nenozīmē to, ka uh, pilsoņi uh, to prasa. Vācijā parlamentā ir ievēlētas eh, pārtīs, kas to neprasa, bet tas jau nenozīmē, ka Vācijā netiek nodrošināta caurskatāmība, un es domāju, ka tāpēc nedrīkst izdarīt situ, secinājumus, ka mm, šīs eh, struktūras vai formācijas eh, ko tādu pieprasa. Protams, ir eh, zināms vēlmes, kur mēs vēlamies papildi informāciju par eh, argumentiem, par pamatojumu, bet es negribētu teikt, ka šobrīd tas ir pierādījums tam, ka tāda ir sabiedrības tendence pašlaik eh, mēģināt visur iesaistīties lēmumu pieņemšanā, iegūt vairāk informācijas Es uzskatu, ka tāda ir vispārējā sabiedriskā attīstība. Un tuvojoties noslēgumam, es uzskatu, ka ir jāpanāk uzlabojami, jo prasījuma pēc eh, lielākas eh, caurskatāmības es uzskatu, ka ir mm, būtiskāki apsvērumi nekā sīkumu mm, publicēšanas pieprasīšanu. Paldies, un tagad vārds uh, Sargentīnai kundzei. Uh, paldies priekšsēdētāji, un paldies arī Infeldas kundzei par uh, ļoti labi sastādīto ziņojumu. Tā nav tikai reakcija uz manas kolēģis Hautelas ziņojumu. Es domāju, ka tas eh, būtībā ir apstiprinājums Kešmena kunga darītajam attiecībā uz piekļuvi publiskiem dokumentiem. Tas man šķiet netik ļoti apsveicami, ir tas, ka mēs, lielākas caurskatāmības aizstāvji, mēģinam rast risinājumu tik ļoti šaurā un ierobežotā jomā. Piemēram, jūs ierosināt caurskatāmības uzraugu katrai iestādei. Taču mēs atduramies pret tautas partiju, kas diemžēl ir pametusi telpu, kas vēlas visu kontrolēt, kas vēlas, lai viss būtu slepens, lai arī, kamēr vien kāds tiesnesis nav pateicis, ka attiecīgie materiāli nav slepeni. Es vēlētos sadarboties uh, ar jums un iestāties par to, ka mums vajadzētu padarīt publisku visu, kas neapdraud sabiedrisko kārtību. Pagājušajā gadā šajā parlamentā mēs skatījām budžeta uzraudzības komitejas ziņojumu par pētniecisko žurnālistiku, uh, par to, ka žurnālistiem ir vajadzīga brīvība, lai varētu veikt savas aktivitātes, lai saprastu, kur ir problēmas ar subsīdijām, ar lēmumu pieņemšanu un tā tālāk. Es domāju, tā ir laba iniciatīva, taču es domāju, nebūtu pareizi ierobežot pašiem savas iespējas. Jūs pieminējāt akta, bet uh, man atkal gribas atcerēties sarunas ar ASV, kur uh, pietrūka skaidrības, un būtībā šīs sarunas balstījās uz kaut kādām likmēm. Ir skaidri jāparāda, kāda ir stratēģija. Nav obligāti jāparāda visas savas kārtas, taču ir jābūt samērā atklātiem ar saviem iedzīvotājiem un politiķiem. Kas mani pārsteidz slepenības pieeja, ja ir tas, ka mēs eh, pamazām tuvojamies Eiropas Savienības vēlēšanu kampaņai, un šķiet, ka iedzīvotāji uzticas politiķiem aizvien mazāk. Un kas gan var būt vieglāk, veidojot iedzīvotāju uzticēšanos, kā pateikt, jā, mēs pieļaujam kļūdas, taču jums ir tiesības piekļūt tam, ko mēs darām, un visu redzēt. Ja vien tas jums kā ideja ir pieņemams, tad jums ir taisnība. Mēs, protams, varam rast citus risinājumus, e, atļaut lielāku brīvības telpu pētniekiem, izmeklētājiem, žurnālistiem, nodrošināt labāku aizsardzību dažādiem uzraudzības mehānismiem, bet mēs nedrīkstam zaudēt priekšstatu par to, kas ir galvenais. Paldies Sargentīnī kundzei, tālāk Dejona kungs. Pateicos priekšsēdētāji. Es runāšu angliski, lai eh, visi runātāji neizteiktos nīderlandiski. Pateicos referentei, tas ir ļoti labs ziņojums, kā jau to varēja gaidīt no Intveldes kundzes šajā jomā. Tāpat arī, kā jau Sargentīnī kundze skaidri norādīja, vairākus mēnešus pirms vēlēšanām iedzīvotāji tiek apgalvots, ka iedzīvotājiem nerūp informācija par Eiropas Savienību. Nu, manā rīcībā esošā informācija pavisam atšķirīga. Jā, pietrūkst izpratnes, pietrūkst informācijas, bet nav tā, ka iedzīvotājs tā neinteresētu. Viņi noteikti gribētu uzzināt vairāk. Tāpat ir daudz eh, neskaidrību jaunajā nolīgumā ar ASV. Un uh, man problemātiski šķiet tas, ka uh, ar dažu noplūdušu dokumentu izņēmumu trūkst publiskas diskusijas par šo jautājumu. Neraugoties uz to, ka tā ietekme uz daudzām jomām būs milzīga, es atbalstītu pilnīgu caurskatāmību, un arī tad, ja ir problemātiski jautājumi sarunās uh, un varētu negribēties atklāt visu, tad lūdzu informējiet iedzīvotājus vismaz par ko jūs vedat sarunas Otrakārt, kas man likās eh, svarīgi šajā ziņojumā, bija aicinājums padarīt eh, atklātus trialogus. Šeit Eiropā mums tas neskapēc ir jādara aiz slēgtām durvīm, kamēr dalību valstīs parlaments eh, ar citām struktūrām diskutē par likumiem atklāti. Mūsu standarti ir caurskatāmība Mēs uh, ejam roku rokā ar padomu un pārņemam viņu procedūras sarunās, un es pilnībā atbalstu šo rekomendāciju. Dažās jomās tas gan nav kriticisms, bet gan komentāri uzlabošanai. Mani kaitina progresa trūkums attiecībā uz regulu 1049 2001 Es domāju, mēs varētu šo regulu formulēt spēcīgāk. Ik viens Eiropā var saprast, ka progress nav panākts, lai arī parlamentam ir laba pozīcija šajā jautājumā. Tāpat arī attiecībā uz ekspertu grupām ir bijuši daži nesenie notikumi, ko vajadzētu iekļaut ziņojumā. Tālāk runājot par uzraugiem. Es runāju, es domāju, ka rekomendācijas teksts ir tāds diezgan miglēns, un uh, to būs grūti īstenot. Būtībā tas arī ir viss, kas man bija šobrīd sakāms, bet uh, man bija prieks par referentes nostāju, un man nav iecietības pret jebkādiem mēģinājumiem šo nostāju vainot. Paldies, Sofija, es došu vārdu atkal jums. Pateicos priekšsēdētāji. Es atbildēšu Nīderlandiešu valodā. Parasti es tā nerīkojos. Taču, jā, es apzinos, ka tautas partijas šeit vairs nav, tāpēc man nevajadzētu viņiem pievērst tik lielu uzmanību. Tomēr, kad es dzirdu vārdus pārāk liela caurskatāmība, nu, es tos īsti nesaprotu, kā gan varbūt pārāk daudz caurskatāmības, ņemot vērā to, ka ir valstis, kur neslavu tiek automātiski celti, ja vien informācijas nav pietiekami. Varbūt šo pieeju mums vajadzētu ievērot. Tālāk runājot par eh, noslēpumu starptautiskajās sarunās, šķiet, ka tautas partija jau parāda, kas mums būtu jādara. Pastāv jurisprudence šajā jautājumā. Juristi un tiesneši jau ir sacījuši, kā ir jārīkojas, un mēs nevaram uh, automātiski slepenot lietas, ir jāpieturas pie tā, ka pastāv strateģiskas pieejas, ko ir iespējams slepenot, un uh, šādu taktiku arī attaisno jurisprudence. Runājot par jaunu institūciju veidošanu, Jāteic, es nevarēju piekrist visiem. Es nedomāju, ka jāveido jaunas institūcijas, ja no tā var izvairīties, taču. Ir noteikums, ka ir jābūt brīvai piekļuvai administrācijas lietām, taču pat tad, ja pastāv labā grība to nodrošināt, šāda piekļuva nevienmēr darbojas. vēl bez dokumentu slepenošanas procedūrām, bez lēmumi, un lēmumiem, vai dokuments būs slepens vai tikai tā daļa, nav nekādu kritēriju, pēc kuriem tas tiek noteikts. E, vienīgais kritērijs ir doties pie tiesneša, un tas ir pārāk sarežģīti. Runājot par caurskatāmības uzrauga jautājumu, Es to neredzu kā personu, kas eh, skata individuālus lūgumrakstus. Nē, tas drīzāk ir cilvēks, kas sniedz eh, rekomendācijas par slepenības un atvērtības kultūru institūcijās un aģentūrās. Tas ir kāds, kuram ir neatkarīgs skatījums uz situāciju. Es gaidīšu zaļo un goja politisko grupu grozījumus, lai stiprinātu šo ziņojumu. Un visu beidzot, runājot par vēlēšanām, kuras notiks pēc pieciem mēnešiem, Nu, šķiet vienkārši, ja jūs kā pilsonis vēlaties būt tumsā, tad balsojiet par tautas partiju, ja vēlaties kaut nedaudz atvērtības eh, valsts pārvaldē, tad balsojiet par citiem. Nu, tādi ir, ir tie manifesti. Un, ziniet, līdz vēlēšanām mums vēl ir sarunas par regulas pārskatīšanu, un es domāju, ka visām politiskajām partijām ir skaidri jāparāda, kāda ir viņa nostāja, šis ir īstais laiks. Uh, Un es domāju, pretēji Vosakungu sacītajam, es domāju, ka cilvēkiem gan rūp atklātība. Jūs varat domāt, eh, ko vien vēlaties par Wikileaks un par citiem fenomeniem, taču ir acīm redzams, ka iedzīvotāji vēlas informāciju un viņu uzticēšanās Eiropas Savienības iestādēm ir zema. Un iedzīvotājiem ir tiesības zināt Tas ir ļoti svarīgs punkts vēlēšanu kampaņā. Paldies! Pateicos Intveldes kundzei. Un šķiet mēs varam pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta, ja neviens cits nevēlas izteikties. Vai jūs pieminējāt termiņu grozījumu iesniegšanai? Tātad tas ir 13. janvāris. Nākamais un pēdējais šīs pēcpusdienas sanāksmes darba kārtības punkts ir tiesvedības novērtēšana krimināla tiesība jomā un tiesiskums. Es došu vārdu Gances kundzei, kura mūs iepazīstinās ar ziņojumu projektu. Jums ir jāzina, ka procedurālā kārtā mūsu komiteja um, lūdza šī ziņojuma atļaušanu. Priekšsēdētāja komiteja sniedza šādu atļauju 27. novembrī, un tagad mēs gaidām uh, priekšsēdētāja konferences atzinumu. Paldies, saka Gans Skundze. Es vēlētos pievērsties šiem procedurālajiem jautājumiem, jo mēs visi gaidījām šī ziņojuma galīgo uh, apstiprināšanu kopš gada, kopš māja ir pagājis pusgads, kopš koordinatoru sanāksmē vienbalsīgi tika apstiprināts šis ziņojums, tālāk bija cīņa ar jūri komiteju par šī ziņojuma nosaukumu un aptvērumu, bet novembrī komiteja priekšsēdētāja konferencē tika saņemts uh, apstiprinājums uh, Un mēs pieņēmām, ka priekšsēdētā konferencē jau pagājušajā nedēļā tiktu pieņemts lēmums. Mēs sagatavojām ziņojumu, taču mēs joprojām gaidām šo galīgo apstiprinājumu, tāpēc būtu vērts apspriest ziņojumu saturu un pirmkārt aicināt jūs kā priekšsēdētāju vērsties pie priekšsēdētāju konferences un lūgt viņiem ļoti uzstājīgi, ka viņiem vajadzētu šo ziņojumu iekļaut nākamās priekšsēdētāju konferences sanāksmes darba kārtībā. Uh, jo mēs nevaram darboties tālāk, mums ir jāzina, eh, kāds ir mūsu grafiks, jo ir vajadzīgs laiks arī tulkošanai. Pagaidu darba kārtība tika apstiprināta. Mēs zinām, ka lielākā daļa politisko grupu ir eh, ierosinājuši ēnu referentus. Cik es zinu, e, tautas partija vēl nav, bet pārējie ir. Uh, Tāpēc aiciniet priekšsarātāju konferenci pasteikties ar šo jautājumu. Es nezinu, kas ir noticis. Varbūt kādam ir informācija par situāciju. Mums arī ir jāatceras, kā tas viss sākās, kad komisija nāca klajā ar savu prezentāciju par tiesiskuma kritēriju sarakstu. Mēs sapratām, ka ir um, jāpaplašina darbība arī uz krimināla tiesiskumu jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi cilvēku tiesībām un tiesiskumam. Mēs vairāk kārt apspriedāmies ar dalību valstīm, tas ir svarīgs aspekts. Tāpat mēs esam droši, ka nolīgumi paredz pamatu, lai izvērtētu politikas, tiesiskuma un jurisprudences jautājumos Tika norādīts arī, ka tiesiskuma situācija un uh, tieslietās strādājošo neatkarīgums ir būtisks jautājums vairākās dalību valstīs. Varbūt mums vajadzētu izdarīt secinājums arī no šīs situācijas. Mums arī ir svarīgi, ka Venecijas komisija uzskaitīja sešus elementus attiecībā uz tiesiskumu pamatiem. Tas nozīmē, ka mūsu rīcībā ir labs instruments, kā turpināt darbu ar regulārajām uh, tiesiskuma situācijas pārbaudēm dažādās dalību valstīs. Šodien, kad Redingas kundze bija pie mums, parlaments vairāk kārt dažādos ziņojumos uh, aicināja pastiprināt esošos mehānismus, uh, ievērot otro pantu un Eiropas Savienības pamatvērtības, un mums arī bija notikušas vairākas diskusijas. Uh, par to, ka vajadzētu izvairīties no dubultstandartiem, tāpēc progress pie šī dokumenta ir vēl jo svarīgāks. Mēs esam apkopojuši vairākus priekšlikumus savā ziņojuma projektā. No vienas puses mēs saprotam, ka tiesiskuma kritēriju sarakstam vajadzētu ietvert visas tieslietu jomas, to starp krimināla tiesības un arī tiesnešu neatkarīgumu un citas. Tāpat arī sepešu darbs ir būtiska sagatavošanās. Mēs jau dzirdējām no Redingas kundzes, ka bija dažas grūtības šogad, taču tas nebija nekas jauns. Mēs arī dzirdējām, ka kritēriju sarakstu vajadzētu prezentēt nacionālajiem parlamentiem un tiem vajadzētu diskutēt par to savās uh, tikšanās reizēs. Uh, Mēs šajā ziņojumā aicinām cik vien drīz iespējams ierosināt mehānismu, lai izvērtētu to, kā notiek, kāda ir atbilstība līguma otrā panta fundamentālajām vērtībām. Un mēs arī jautājām Redingas kundzei, kad tā nāks klajā ar savu priekšlikumu, Mēs diskutējam par dažādām būtībā neeksistējošām cīņām, kā piemēram šis cepali jautājums, par kur tik runāts šodien, taču mums vajadzētu panākt, lai šie jautājumi pavirzās uz priekšu, tostarp, lai šis ziņojums tiek skatīts priekšsēdētāju konferencē. Paldies! Ir uh, tikai viens interesants, kas varētu izteikties, ja jūs nevēlaties. Arī es nevēlos izteikties par šo jautājumu. Es sapratu visu, ko jūs vēlējāties teikt. Es nodošu lūgumu sekretariātam, lai viņi sagatavo vēstuli. Tas ir dīvaini, bet mums jau ir termiņš grozījuma iesniegšanai. Dokumentā ir norādīts 10. janvāris bet tas visticamāk tiks pārcelts uz vēlāku laiku. To es varu pateikt no savas puses, un paldies visiem par šīs pēcpusdienas darbu. Līdz ar to es noslēdzu mūsu sanāksmi, un mēs atsāksim darbu rītdien pulksten deviņos. Jauku jums vakaru!